Werte Kolleginnen un Kollegen, nehmen Sie bitte. Dārgie kolēģi, lūdzu, ieņemiet savas vietas. Zuerst eröffne ich die Ausschusssitzung. Gribēju atvērt mūsu uh, komitejas sēdi un kolēģi nav izteikuši nekādas pretenzijas, līdz ar to pieņemsim darba kārtību pašreizējā versijā. Uh, Tālāk otrais darba kārtības punkts. Gribu pateikt, ka ir pieejams tulkojums visās uh, oficiālajās valodās, izņemot uh, igauņu un maltiešu valodu. Gribēju īpaši atvainoties maltiešu kolēģiem par šīm nērtībām, un arī horvātu valodā tulkojums nebūs pieejams. Tālāk delegācijas COP11 Haidarabadā jeb pušu 11. tikšanās un 18. pušu konference ANO eh, nolīgumam. Mēs kā vides komiteja bijām devušies arī uz Dohu un eh, mūsu eh, tīmekļa vietnē, protams, jūs ar visiem šiem ziņojumiem varat iepazīties rakstiskā formātā. Uh, Gribēju paziņot, ka nākam ceturtdien no 9 līdz 10.30 ir paredzēta komitejas eh, īpašā ārkārtas sanāksme, kurā piedalīsies Tonio Borgs, veselības komisārs. Viņš runās par neseno zirgu gaļas skandālu. Eh, protams, šis jautājums ir pietiekami akūts, tādēļ esam eh, paredzējuši nākam ceturtdien īpašo sanāksmi no 9 līdz 10.30. Trešais darba kārtības punkts Īstenībā šodien tas ir eh, svarīgākais darbkārtības punkts, proti uzklausīšana par tabakas izstrādājumiem. Esmu gandarīts, ka pie mums ir ieradušies ļoti daudzi referenti, eksperti, ir pārstāvēta arī īrijas prezidentūra. Uh, Eh, Railīkungs ir ieradies īrijas veselības ministrs un tāpat viesu vidū ir arī veselības komisārs Tonija Borgs. Tas pierāda, ka šis jautājums ir ārkārtīgi aktuāls. Tas ir viens no būtiskākajiem dokumentiem, un jau pirms šīs uzklausīšanas uh, šis jautājums ir radījis ārkārtīgi plašu aži, ažiotāžu, tādēļ mēs kā parlaments vēlamies priekšlikumu pieņemt pēc iespējas ātrāk, lai būtu iespējams darbu pie šī dokumenta noslēgt jau pašreizējā sasaukuma laikā. Linda Makevena ir ēnu referente, viņa arī ir uh, ieradusies, viņa ir parlamenta atbildīgā referente. Un Pašā sākumā vēlējos dot vārdu īrijas veselības ministram. Negribu zaudēt laiku, un pēc eh, ministru uzstāšanās mēs varētu atkal iesaistīties debatēs. Un, kolēģi, lūdzu, visi esiet disciplinēti, ievērojiet sev atvēlēto laiku, lai uh, tie kolēģi, kas vēlas uzdot jautājumus, varētu tos uzdot, un lai pārējiem atlikt laiku uz tiem arī atbildēt. Ministra kungam došu desmit minūtes uh, ievadvārdiem. Lūdzu.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 Gribu pateikties priekšādātājiem par šo zaicinājumu un iespēju uzstāties šajā sanāksmē. Tāpēc varēšu minēt gan atsaucas uz īriju, gan arī uz Eiropas Savienību. Runāsim par tabaku un par to kaitējumu, ko nodara smēķēšana. Ir ļoti svarīgi, lai mēs padomātu par to milzīgo kaitējumu apjomu, ko smēķēšana nodara, un arī par to ekonomisko slogu, ko smēķēšana uzliek cilvēkiem. Apmēram 700 tūkstoši Eiropu, eiropiešu mirst katru gadu saistībā ar eh, tabaks izraisītiem eh, produktiem. Smēķēšana nu, viens no lielākiem veselības apdraudējumiem Eiropā rada vairāk problēmas kā alkoholisms, narkotikas un viss kaut kas cits. Veselības aprūpas izdevumi, kas saistīti ar smēķēšanu saistītām slimībām, tiek klāsti 25,3% apmērā, 25,3 eh, miljardus apmērā ikgadēji. Un, protams, vēl citi izdevumi rodas saistībā arī ar agrīnu no, uh, eh, pensiju un tā tālāk, kas saistīts ar slimībām, kas, uh, kuru dēļ šāda pensija tiek ņemta. Tāpēc, kā jau teicu, smēķēšana un tabaks produkti rada kaitējumu pilnīgi visiem. Mēs visi ļoti labi zinām, ka puse no ilgtermiņa smēķētājiem mirst tieši no slimībām, kas radušās smēķēšanas dēļ. Statistikas dati liecina, un par to liecina Pasaules veselības organizācijas dati, apmēram 100 miljonu cilvēki ir miruši 20. gadsimtā no smēķēšanas. Un 21. tas būs jau viens miljārds. Un nedrīkstam šādām tendencēm ļaut turpināties. Eirobarometra pētījums liecina, ka 28% no ES iedzīvotājiem smēķē. Kopumā īrijā smēķē apmēram tikpat daudz procentu cilvēku, 29% no pieaugušajiem. Un tas nav pieļaujami Nikotīns ir ārkārtīgi liela atkarība izraisoša viela, un īpaši, un tad, kad no tās atkarīgi kļūst bērnu un pusauģi, tad viņi pēc tam atkarībai ir pilnīgi pakļauti. 70% e, smēķētāji sākuši Eiropā smēķēt ļoti agrā vecumā, un tāpēc mums smēķēšana jāpadara krietni mazāk pievilcīgi jauniešu acīs. Ņemam, 78% īrijā saskaņā ar aptaujas datiem arī sākuši smēķēšanu līdz 18 gadu vecumam. Tātad, ko mēs darīsim, lai atbrīvot sabiedrību no, tī, no šīs loga? Ko mēs varam darīt, lai demotivētu cilvēkus un, un lai viņi ne, neuzsāktu smēķēšanu? Es no paša sākuma, kurš sāku strādāt īrijā veselības ministru, vienmēr esmu izteicies, ka vēlos apkarot smēķēšanu un vienmēr norādījis esmu, ka tabakas produkti un to un to radītās atkarības apkrošana būs mans galvenais uzdevums arī prezidentūras laikā jāsamazina bērnu, to bērnu skaits, kas uzsāks meķēšanu līdz uh, pilngadīgai, un tāpēc vajadzīgi ir efektīvi tiesība akti, ir vajadzīgs atbalsts tiem smēķētājiem, kas cenšas atmest smēķēšanu, turklāt ir vajadzīgs arī kampaņas plašsaziņas līdzekļos, uh, informējiet visus par kaitējumiem, ko rada smēķēšana. Ir jāpadara tabaka par kaut ko tādu ļoti ārkārtēju, kas tiek izmantots, un eh, tādā veidā mēs palīdzēsim aizsargāt arī nākotnes paudzes. Tabakas direktīva līdz ar to ir galvenais instruments, kas ļaus eh, pasargāt jauniešu no smēķēšanas uzsākšanas. Kā komisārs Baršs jau teica iepriekš, eh, priekšlikuma ambīcijas ir padarīt tabaks produktus un smēķēšanu daudz mazāk pievilcīgus eh, jauniešu acīs un līdz ar to mazinās smēķēšanas uzsākšanu. Tā tiek noteikti striktāki noteikumi. Nu, piemēram, visas šīs garšas un to apraksti cigaretēm, e, tas viss tiks regulēts. Tāpat arī tiks mainīta informācija, kas parādās uz cigarešu paciņiem. Tas attieksies uz marķēšanu, uz sastāvu, tāpat arī regula par nikotīnu saturu produktos, nelegālā tirzniecība, e, izsakošanas sistēma un drošības e, īpa, īpatnības. Es vēlos īrijas prezidentūras laikā radīt vienošanos starp visām dalību valstīm par šo priekšlikumu, tā lai sarunas par tiesību aktu apstiprināšanu ar parlamentu varētu sākties pēc iespējas ātrāk. Kā jau tik iepriekš teicu, esmu pats personīgi apņēmies smēķēšanu apkarot un vēlos eh, tāpēc pastāstīt jums par to, cik veiksmīgi šai ziņā ir bijusi īrija. Mēs virzāmies uz sabiedrību, kas ir brīva no smēķēšanas. Es domāju, ka tiešām sasniegumu šeit būtu jāizstāja ar vārdu progress tabaks kontrolas tiesība akti ir izveidota Eiropas, eh, ir izveidota īrijā, un jāsaka, tie pēc savas kvalitātes ir ļoti augsti, augst, vien augstākajiem pasaulē. Mūsu iniciatīva ietverē tāpat arī eh, besmēķēšanas iniciatīvas īstenošanu 2004. gadā ehm, ehm, cigarešu aiz, pār, pārdošanas aizliegums eh, tiem, kam ir mazāk par 20 gadiem, virkni citu pasākumu attiecībā uz reklāmu, kā arī mazumtirdzniecības reģistriem. Aizliegums eh, tātad šiem automātiskajām cigarešu pārdošanas vietām, aizliegums arī tabaks produktu pārdošana individiem eh, līdz 18 gadu vecumam, cigaretu, cigarešu cenas pieaugums arī ļauj nodrošināt to, ka bērnu un jaunieši šis, eh, šos priekšmetus mazāk iegā, iegādājas. Tāpat arī brīdinājumi, protams, kas atrodas uz cigarešu paciņām. Eh, tāpat cigarešu paciņās iekļauj mazāk par 20 cigaretēm. Un e, šī skait, cigarešu skaita samazināšana un brīdinājumu uzvietošana uz paciņām arī ir ļoti efektīva paņēmiena. Nesenā pētījumā konstatējam, ka ir ļoti daudz īrijā bērnu, kas sākuši mēķēt laikā no 10 līdz 17, bet šis skaits ir samazinājies no 18 līdz 12 procentiem no 2002 līdz 2010 gadam. Bet, protams, ka šis e, skaitlis tomēr joprojām ir par augstu. Uh, ir eh, šo efektīvo tabakas kontrolas pasākumu ievies, ieviešanu palīdzēja pasākumu iznošana arī šeit eh, Eiropā. Ir ļoti svarīgi, lai tabakas politika un arī kopējais likumdošanas ietvers tiktu attīstīts tālāk un lai tas notiktu Eiropas Savienības mērogā. Tālāk pasākumi arī īrijā tiek šobrīd jau apspriest, piemēram, aizliegums smēķēšanai mašīnā, ja mašīnās ir bērni. Tāpat arī smēķēšanas aizliegumu paplašināšanu uz citām sabiedriskām vietām, kā piemēram rotaļlaukumiem, publiskiem parkiem, sporta eh, parkiem, izglītības un veselības aprūpas iestādēm. Mēs cenšamies panākt to, ka smēķēšana netiek uzskatīta par normālu. Mēs mums būs iespēja progresu izpētīt arī visās eh, dalību valstīs attiecībā uz eh, no smēķēšanas brīvu vidi, un to darīsim pasākumā konferencē, kas tik organizēta, du, tiks organizēta Dublinā nākamajā mēnesī, un es ceru, ka arī jūs, daudz no jums tur ieradīsies. Es ar ļoti lielu nepacietību gaidu iespēju uzklausīt jūsu viedokļus un turpināt sadarbību jums, piemēram, Lindu Makēvanu un ēnu referentiem, kas strādā pie šī ļoti svarīgā priekšlikuma. Esmu šo priekšlikumu apspriec arī ar komisāru Borgu, zinu arī, ka viņš personīgi apņēmies darīt visu, kas viņas spēkos, lai šis dokuments tiktu pieņemts pēc iespējas ātrāk un mums patiešām ir vajadzīgi šo dokumentu pieņemt strauji, jo ar katru gadu atkal 700 tūkstoši mūsu pilsoņi mirs no eh, šīs sērgas. Tāpēc mums jāizstrādā politika, kas ar vien vairāk aizsargā bērnus, ar vien izmantojot visu iespējamos instrumentus, un domāju, ka pašreizējais priekšlikums pilnīgi noteikti būs svarīgs šajā cīņā pret slimībām, ko izraisa smēķēšana Eiropā. Dāmas un kungi, godātie parlamentārieši, Šeit runājam par dzīv, dzīvību glābšanu, runājam par mūsu pilsoņu aizsargāšanu, te runājam par mūsu bērnu pasargāšanu no šīs nogalinošās, nāvējošās sērgas. Paldies. Dank, Herr Minister. Paldies, ministra kungs. Dan, zum... Tagad došu vārdu Tonio Borgam uz desmit minūtēm, lūdzu. Borš. Borža kungs, ar interesi jūsos klausīsimies. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies Railī kungam, godātie deputāti, dāmas un kungi. Paldies, ka man ir eh, dota iespēja uzklausīšanā stāstīt par tabakas uh, izstrādājumu direktīvu par šīs direktīvas pārskatīšanu. Kopš 2009. gada Eiropas parlaments pie šī jautājuma ir strādājis ļoti aktīvi, lūdzot, lai Eiropas komisija uh, uzlabo likumdošanu šajā jomā, padomājot par Eiropas Savienības pilsoņu veselību. Kā Railī kungs teica, mēs nemēģinām pieņemt jaunu likumu tikai ķeksīši pēc. Nē, mēs vēlamies glābt miljoniem cilvēku dzīvību Eiropas Savienībā. Vairāki simti tūkstoši uh, cilvēku cilvēku katru gadu zaudē dzīvību Eiropas Savienībā tieši eh, smēķēšanas izraisītu slimību dēļ. Protams, mēs vēlamies eh, parūpēties par veselīgāku Eiropas pilsoņu dzīvesveidu un glābt viņu dzīvības. Uh, Un e, parlaments mudināja komisiju e, strādāt pietiekam ātri, lai kaut ko darītu lietas labā, un to es arī darīju. Pagājušā gada novembrī es solīju līdz janvāra beigām panākt pirmos soļus uz priekšu, un pateicoties e, citiem komisāriem un. E, Barozo kunga atbalstam es varēju piedāvāt jauno pārskatīto versiju jau 19. decembrī, tātad pusotru mēnesi ātrāk nekā paredzēts. Uh, Mēs eh, jaunajā direktīvā ņēmām vērā eh, jaunās attīstības tendences, eh, izmaiņas tirgū. Tagad, piemēram, ir iespējams nopirkt tādas cigaretes, kas izskatās pat pēc lūpu krāsas. Manā rokā redzat kastīti, tā izskatās pēc smaržu iepakojuma vai pēc uh, Uh, lūpu krāsas iepakojumu, bet īstenībā šajā kastītē atrodas cigarete. Bet mums ir jāparūpējas par to, lai patērētāji netik maldināti, piemēram, nevajadzētu būt tādām cigaretēm, kas smaržo pēc uh, konfektēm vai pēc vaniļas. Tabakai ir jāizskatās kā tabakai un tā arī jāgaršo. Railī kungs ļoti pareizi pateica, ka šādi produkti tiek mm, laisti tirgū tādēļ, lai tie būtu pievilcīgāki, lai mudinātu cilvēkus sākt smēķēšanu. Un bieži vien eh, cilvēki uzsāk smēķēšanu eh, tad, kad viņi ir jaunāki par 25 gadiem. Mēs redzam, ka parādās jauni produkti, piemēram, e-cigaretes. Tieši ņemot vērā visus šos jaunumus, mums eh, vairs nebija laika kavēties. Eiropas Savienība kopumā un atsevišķas dalību valstis eh, parakstīja un ratificēja Pasaules veselības organizācijas konvenciju par tabaks izstrādājumu kontroli. Priekšsēdētāja kungs, tas nozīmē, ka mums ir jāņem vērā šīs normas, kas attiecas uz marķēšanu, garšu un cīņu pret nelegālu tirdzniecību. Mums ir jāparūpējas par Eiropas Savienības lēmumu saskaņošanu ar starptautiskajām saistībām. Komisija savā priekšlikumā galvenokārt runā par jauniešiem. Protams, eh, mums ir jāparūpēs par to, lai pēc iespējas mazāk jauniešu uzsākt smēķēšanu. Ja mēs vēlamies samazināt smēķētāju skaitu par 2% nākamo piecu gadu laikā, tātad par 1,2 miljoniem, uh, mazāk smēķētāji. Mums ir jādara divas lietas. Pirmām kārtām jāpārliecina jaunieši, ka smēķēšanu nevajag sākt, un otrām kārtām smēķētāji ir jāpārliecina atmest šo netikumu. Jaunieši bieži vien uh, uzsāk smēķēt, jo viņiem šķiet, ka tas ir tā forši un ka viņi var atmest smēķēšanu jebkurā brīdī. Un es pat zinu, ka šeit pie galda atrodas vairāk bijušie smēķētāji. Es domāju, viņi saprot, par ko es īsti runāju. Uh, Cilvēki vienkārši turpina smēķēt, jo uh, viņiem jau ir izveidojusies atkarība no tabaks izstrādājumiem, un viņi smēķēšanu vairāk nevar atmest. Uh, Pēc 20, 30, 40 gadiem šie cilvēki piedzīvo uh, sirdstrieku, saslimst ar vēzi vai kādu citu nelāgu kaiti. 700 tūkstoši Eiropas Savienības iedzīvotāji pāragri mirst katru gadu smēķēšanas izraisītu slimību dēļ. Tā tad mēs varētu teikt, uh, ka katru gadu uh, Eiropas Savienībā smēķēšana nogalina uh, tādu cilvēku skaitu, kas dzīvo, piemēram, tādā pilsētā kā Frankfurte. Paskatieties, piemēram, ja uh, cigaretes tiek pārdotas šādā paciņā, jaukā rozā paciņā, tur ir kaut kāda skaista dzīvnieciņa virsū, un cigaretes eh, eh, ir ar ļoti patīkamu garšu, un, piemēram, garšo pēc pinakolāda kokteļa, un ja jūs šādu paciņu nopirksiet, vai tiešām jums liksies, ka tas ir kaut kas netīkams un kaitīgs, tieši šī iemesla dēļ tabakas izstrādājums nevajag slēpt aiz kaut kādiem skaistiem iepakojumiem, krāsainās paciņās, nevajag maldināt patērētājs. Tieši tādēļ komisijas priekšlikumā mēs par to runājam gribam parūpēties par to, lai tabaks izstrādājumi būtu papildināti ar objektīva informācija par to, kā smēķēšana ietekmē viņu veselību. Varbūt šis attēls jums šķitīs uh, šokējošs, bet tieši tas ir mūsu nolīgs. Jau 13 dalību valstīs uh, šādas, uh, šāds iepakojums tiek ražots, šāda attēla tiek uh, novietot uz cigarešu paciņām, lai cilvēkus atbaidītu, uh, lai viņi nevēlētos plauktās stiepties pēc uh, kārtējās cigarešu paciņas. Uh, 75% no tabakas uh, iepakojuma uh, platības laukuma ir jābūt ar, uh, piemēram, dažādiem brīdinājumiem, vai nu tie būtu attēli vai teksta brīdinājumi. Tāpat mēs teicām, ka nevajadzētu ražot tādas maldinošas uh, tabaks izstrādājumus, lai cilvēki, uh, dodoties uz veikalu, varētu saprast, ka šis izstrādājums nodarīs kaitējumu viņu veselībai. Un nevajag uh, cigaretes iesaiņot uh, tādās kastītēs, kas izsās pēc kosmētikas iepakojuma. Eiropas Savienībā mēs vēlamies, eh, lai cilvēki, kas eh, ir eh, apņēmušies smēķēt vai to jau dara, saprastu, ko viņi īsti dara. Pateicoties mūsu priekšlikumam, dalību valstis, ja vēlēsies, varēs izmantot arī, piemēram, iepakojums bez uzrakstiem, uh, Tagad runājot par to, kādas vielas eh, satura tabaks izstrādājumi. Ja tabaks izstrādājumam ir eh, kaut kāda raksturīga garša, piemēram, vaniļas vai mentols marža, šādas izteiktu, eh, izteiktas garšas izmantošana tabaks izstrādājumies mēs vēlamies izslēgt. Tātad raksturīga smarža, raksturīga garša, jo šāda veida izstrādājumi, protams, liekas pievilcīgāk galvenokārt jauniešiem. Tālāk, eh, piemēram, eh, dažādas pievienotās vielas, tāds kā uh, kofeīns, arī ir jāaizliedz. Mēs saprotam, ka uh, bieži vien tiek pievienots cigaretēm arī cukurs, uh, bet to mēs nevēlēsimies aizliegt. Mēs piedāvājam, ka jebkurš tabakas izstrādājums, kuram ir paaugstināta toksicitāte vai kas ātrāk rada atkarību, ir aizliegts tirgū. Mēs, protams, turpināsim diskusijas par toksiskumu un uh, atkarības rašanos, tajā skaitā arī ar PVO. Priekšsēdētāja kungs, mēs gribam saglabāt snus tabakas aizliegumu. Gribēju jums pateikt, ka tad, kad Zviedrija iestājās Eiropas Savienībā, tai eh, tika piedāvāta atkāpe, Zviedrija joprojām snus tabaku drīkst uh, tirgot pati savā uh, teritorijā, bet ne citās valstīs. aizliegums īstenībā bija spēkā jau pirms Zviedrijas iestājas Eiropas Savienībā. Šis aizliegums bija spēkā jau 20 gadus. 2001. gadā tas stājās spēkā un 2004. gadā šī snūs, jeb zelējumā tabaka, tika uzskatīta par uh, tādu, kas rada atkarību Zviedrijā. To arī pārdod tādās paciņās, uh, kas galvenokārt ir mērķēts uz jauniem cilvēkiem. Lūk, kastīte manā rokā, uh, tas ir tas veids, kā mēģina šo zelēmo tabaku pārdot jauniešiem, un, eh, piemēram, šeit ir arī tādi eh, ļoti moderni nosaukumi, lai tikai jaunieši smudinātu pirkt šos produktus. Es gribu pateikt, ka, piemēram, Kanādā smēķētais skaits ir samazinājies par 19%, Kalifornijā par 12% un kopā ASV par 20%. Tālāk par e-cigaretēm runājot savā priekšlikumā, mēs runājam par to, ja šajā izstrādājumā ir eh, vairāk par uh, konkrētu nikotīna devu, ir nepieciešama arī uh, farmaceitiskā atļauja, lai šādus produktus tirgotu. Un, e, ja nikotīna noteiktās sliekšņa vērtības nebūs pārsniegts, tad ir pietiek vien ar to, ka uz paciņas būs e, brīdinājums par kaitējumu veselībai. Tāpat mēs esam uzlabojuši marķēšanas un sastāvdaļu normas. Uh, un vēlamies cīnēties aktīvāk arī pret nelegālu cigarešu ražošanu un kontrabandu, ieviešot lagāku izsakojamības sistēmu. Priekšsēdētāji kungs, mēs nemēģinam ietekmēt mūsu pilsoņu izvēli. Drīzāk mēs vēlamies aizsargāt vieglāk ievainojamās sabiedrības grupas, jauniešus, bērnus, un tas ir pilnīgā saskaņā ar priekšlikuma uh, Eh, legālo garu un burtu, tādēļ es ieteiktu šajā sasaukuma laikā pieņemt šo likumdošanu ātri un gludi. Paldies komisāra kungam, tagad došu vārdu ekspertiem. Pirmie uzstāsies koordinatori, kā arī mūsu referenti. Pirmā uzstāsies Linda. Diemžēl nevaru tev dot ilgāk par divām minūtēm, jo savādāk citiem kolēģiem nebūs iespējas izteikties. Es saprotu, tas ir visai netaisnīgi, kritīši nežēlastībā par to, bet man nav cits izvēles. Linda, lūdzu. Um, thank you, Chair, and thank you. Paldies priekšādātājiem, paldies arī komisāru kungam un ministram par to, ka viņi ieradās šodien šeit. Mans mērķis šodien, protams, ir uzklausīt runātājs, uzklausīt kolēģis, kas izteiksies un tāpēc izteikšos tiešām pavisam īsi. Pateikšu tikai to, ka es atzinīgi vērtēju, ka mums priekšā ir šis direktīvas priekšlikums, visi koordinātori no visām politiskajām grupām darīja visu, kas bija viņas spēkos, lai šī direktīva tiktu likta priekšā gan ātri un, to, un arī pie tās pieņemšanas parlamentā strādāsim ļoti efektīvi. Domājam, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai šīs varī, uh, šo direktīvu apstiprinātu. Es domāju, ka pat ne uh, visnocietinātiekie smēķētāji nav Um, nevar nesaprast, cik kaitīgi tas ir jauniešiem. Pētīgi liecina, ka pat smēķētāji nevēlas, lai viņu bērni smēķētu. Un mūsu mēģis līdz ar to arī ir tieši tāds - apturēt jauniešus no smēķēšanas uzstāk, uzsākšanas. Un tāpēc, manuprāt, šie ierosinātie pasākumi direktīvā tiešām ir ļoti labi centīsimies tos apskatīt no sabiedrības veselības skatu punkta. Protams, daudz jautājumu vēl būs jāapspriež, daži jauni problemātiski jautājumi, piemēram, elektronisko cigarešu loma, tas tāds pretrunīgs jautājums dažās dalību valstīs, tāpat būs diskusijas noteikti arī par iepakojumu, par visām šīm garšām. Un ņemsim piemēru no valstīm, kur dažādi pasākumi jau tikuši piemēroti, bet es tiešām ar ne, nepacietību gaidu debatas Un gribētu atgādināt visiem klātesošiem, ka mums taču ir pamat uh, ietvers tabaks produktu kontrolē, kas jau pieņemts. Un tāpēc mēs runājam, strādājam šīs konvencijas ietveros. Kā rezultātā es savus kontaktus ar uzņēmiem, biznesiem ierobežošanu tikai tik tālu, cik tas atļauts konvencijā. Uh, tātad. Tā Tie visi tiks arī dokumentēti, un, dokument, un es gribētu arī kolēģi šeit mudināt, ievērot šīs tabaks eh, preču, iz, eh, tabaks izstrādājumu kontrolas konvencijas prasības. Jums ir jādomā vairāk par sabiedrību un nevis tik daudz par, eh, un nevis tik, un ne, un nevis tik daudz par par to, kāds labums vai sliktums no tā būs uzņēmējiem. Es domāju, ka šis pasākums ir ārkārtīgi svarīgs sabiedrības veselības veicināšanā, un tāpēc tas ir ātri jāpieņem. Florence, Paldies, tagad Karls Hainz Florence lūdzu. Es arī varu izteikties pietiekami kodolīgi. Komisāra kungs, prez, prezidentūras pārstāvi kungs, es e, ļoti ilgi esmu strādājis pie tā, lai izpētītu, kā dažādas ķīmiskas vielas tiek pieaugtas tabakas izstrādājumiem. Mēs esam dzirdējuši, ka apmēram 700 dažādu vielu tiek pieaugtas. Kādēļ komisija nevar šīs vielas vienkārši aizliegt, zinot, ka tās ir ļoti bīstams un toksisks? Paldies! Frederik Rīs, lūdzu. Oui, uh... Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Es arī gribētu pievienoties mūsu referentei Makavens kundzei un gribu pateikties par sadarbību, kas mums jau ir, un es gribu teikt, ka mēs arī turpmāk strādāsim šādā garā kopā ar kolēģiem pie šīs direktīvas. Mēs uzklausījām arī ministru un komisāru un pateicamies viņiem par viņu apņēmību. Esmu strādājusi arī ar komisāru Božu un ar uh, īrijas ministru pie šiem jautājumiem. Mēs augsti vērtējam jūsu uh, pa, veiktos pasākumus, aizliegt smēķēšanu sabiedriskās vietās, un šis ir subsidiarietāts jautājums, un tā, diemžēl, nav mūsu kompetence. Komisārs Borgs bieži vien piesauc, un to viņš darīja iepriekšējā uzklausīšanā, ja šobrīd būtu jāatļauj tabaks tirzniecību iekšējā tirgu, tad tas tiktu aizliegts. Uh, tas, bet ja vēl šādam toksiskam produktam pievieno citas vielas, kas ir vēl toksiskākas, tad uh, Tas ir nepieņemams. Es varbūt nerunāšu tik radikāli kā jūs, bet ņemot vērā to, ka Eiropā tagad mēs uh, uh cenšamies no tirgus um, uh, dabūt ārā jebkuru mazāko zirga gaļas kripatiņu, tad uh, pret tabaku mums vajadzētu būt uh, stingrāk noskaņotiem nekā tas ir šobrīd. Šobrīd neiedziļināsimies visos tehniskajos aspektos, bet man ir. Uh, divi jautājumi Railī kungam, varbūt tā vispārīgākas dabas. Ministra kungs, vai esat jau saskāries ar dažu dalību valstu uh, nevēlēšanos atbildēt komisijas priekšlikumu? Šeit es domāju Poliju un vēl citas valstis varētu pievienoties. Es gribētu zināt, vai jūs jau varētu uh, mums pastāstīt par aktuāl, aktuālāko situāciju šajā jautājumā. Un uh, uh, mēs visi zinām, otrkārt, ka ir uh, daudz skaitļu, kas apliecina, ka situācija ir ļoti katastrofāla. Tātad kaut kas ir jādara, ir jāorganizē kampaņas, un uh, situācija atšķirīga šeit ir no Kanādas un Austrālijas tāda, ka tur ir uh, kampaņas, kas orientēts uz jauniešiem. Tagad vārds Karls Šlīters, kurš ir ēnu referents šajā jautājumā. Paldies, komisār, mēs. Uh, jūs esat nogājis tālu ceļu šai jautājumā uh, jūs prasāt, lai tiktu šis iepakojums padarīts nepievilcīgs un šis Uh, zīmola uh, arguments ir uh, ļoti vājš, tas ir nepamatots un būtu ļoti labi, ja vispār, manuprāt, aizliegt jebkāda veida aromatizētas cigaretes, ne tikai ar stipru aromātu, jādomā, kā man mazināt šo ietekmi. Un tālāk es pārstāvu Zviedriju, arī šis zelējamās tabaks jautājums nevar saprast, eh, varbūt citu, kādēļ tas ir tik svarīgs, bet šis jautājums bija atrunāts Zviedrijai iestājoties Eiropas Savienībā. Nikotīns jebkurā veidā ir negat, eh, negatīvs un kaitīgs, un tādēļ būtu arī jāvēršas pret e-cigaretēm, un nikotīns izraisa ļoti spēcīgu atkarību kā viela, tādēļ jebkura veida nikotīna lietošana ir stingri jāregulē. Un visbeidzot, par iepakojumu. Mani iepriecina tas, ka jūs vēlaties aizliegt mazas iepakojumus, mazas paciņas un uh, stievas cigaretes. Un, un es gribu teikt, ka mums vajadzētu aizliegt arī uh, reklāmu Eiropā, jo tādā gadījumā mēs palīdzētu simtiem tūkstošu cilvēku nesākt smēķēt. Un ja mēs mācītos no Austrālijas pieredzes, tad mēs varētu daudziem palīdzēt Eiropā, un tas nāk par labu cilvēku veselībai un valstu ekonomikai un uh, smēķēšana kaitē ne tikai smēķētāju veselībai, bet arī kaimiņu, bērnu, kolēģu un visu apkārtējo veselībai, un tādēļ ir jāpārtrauc smēķēt. Anna Rospaha uh, koordinātora runāšu dāņu valodā. Līdz pat šim brīdim, un es uzmanīgi klausījos Karla Šlītera teiktajā, ja, mēs esam bijuši ļoti politkorekti. Es gribu te tagad uzstāties kā sātāna advokāts. Mēs eh, varam braukt ar mašīnu, pat ja esam piedzērušies vai neprotam braukt un, un tagad eh, aizliegsim smēķēt automašīnu. Vai esat gatavi atteikties no ieņēmumiem, ko gūstam no tabakas? Jo Dānijā tabaks tirniecība dod lielus ienākumus valsts kasē. Un tad ir jāsaka, šeit valda ļoti liela uh, liekulība. Visi būtu jāaizsargā no tabaks skaitīgās ietekmes, bet tai pašā laikā valsts budžetam šī tabaks ienākumi ieņēmumi ir nepieciešami. Es, protams, rīkojos provokatīvi, uzstājoties kā sātana advokāts. Es gribētu, lai mēs nesmēķētu, bet jādomā arī par šādu lēmumu fiskālo ietekmi. Uh, Un šeit ir uh, jāsaka, ne jau tikai tabaka ir kaitīgi, ir uh, kaitīgi uz nikotīna bāzes uh, izstrādātas, izstrādāti produkti, un es domāju, ka mums ir labāk jāinformē sabiedrība. Pieaugušajiem ir jāizlēm pašiem, vai viņi vēlas smēķēt vai nē, vai viņi vēlas uzlabot savu veselību. Mēs zinām, ka tas ir kaitīgi. Visi zina, ka smēķēt ir kaitīgi. Bet vai tiešām Eiropas Savienības uzdevums ir aizliegt tādu vai tādu produktu? Vai nu tas būtu alkohols vai, vai kāds cits produkts? Es domāju, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem domājot par šiem pasākumiem. Kolēģis Rosī, divas minūtes. Komisārkungs, es vēlētos jums uzdot jautājumu, vai tas ir normāli, ka uz Eiropas komisijas oficiāli sagatavota dokumenta ir uzlikts šis uh, šī zīme aizliegt smēķēt. Jums taču ir jāatspoguļo visas, visi viedokļi, ne tikai šāds viens viedoklis. Manuprāt, tā ir izteiksmes brīvību ierobežo, iežo, ierobežojoša zīme. Es pats nesmēķēju, bet tai pašā laikā uzskatu, ka mēs nedrīkstam aizliegt cilvēkiem smēķēt, ja viņi to vēlas darīt. Es piekrītu Rosvaks kundzei. Uh, kur nu pat runāja. Es baidos, ka tādā gadījumā, ja mēs kaut ko pārāk aizliedzam vai uzspiežam kādām cilvēku grupām, un šeit ir runa par desmitiem miljonu iedzīvotāju, tad rodas tāds risks, ka mēs veicināsim nelegālu smēķēšanu, cigarešu kontrabandu un, un Uh, kas tad kontrolēs to, no kā sastāvēs šīs cigaretes, kuras tiks importētas uh, lielākoties no Ķīnas, un kurš, kurš uzņemsies atbildību. Es gribētu dzirdēt to no jums, komisārkungs, jo šobrīd 16% cigarešu Eiropā ir ar nelegālu izcelsmi. Kas kontrolē šīs cigaretes, kas kontrolē to, uzņems atbildību par to kvalitāti? Protams, ir uh, atbalstāms tas, ka mēs informējam cilvēkus, kas mēķēt ir kaitīgi. Jā, mums ir jāsniedz informācija, bet mēs nedrīkstam ierobežot personas brīvību. Tad jau tāpat būtu jāvēršas pret alkoholu un un narkotikām. Protams, ir cilvēki, kas vēlētos uh, liberalizēt narkotiku lietošanu. Mēs nevaram katru reizi uh, ieņemt citu nostāju. Tagad goja vārdā uh, ēnu referente. Right, there's no other. Anderson kundze. Uh, jā, šis, uh, šī ir prece, ko var legāli nopirkt tirgu un kas nogalina pat tad, ja to lieto tā kā ir paredzēts lietot šo preci produktu. Un mani iepriecināja komisa, eh, ministra Railī teiktais par to, ka šis jautājums ir īrijas prezidentūras prioritāte, un es gribētu zināt, kādas iniciatīvas esat paredzējuši īstenot prezidentūras laikā, lai virzītu šo jautājumu uz priekšu, un kā ēnu referente es ar lielu interesi sekošu šīm iniciatīvām. Un kā ēnu referente Es arī vēlos atbalstīt referenta eh, komentārus, referents komentārus par pamatkonvenciju un tās ievērošanu. Un es vēlos, lai eh, tabakas direktīvas normas tiktu padarītas stingrākas, un es tādēļ atbalstīšu komentārus, kas izskanēja par to, ka ir uh, nepieciešams uh, obligāti noteikti nepievilcīgu cigarešu iepakojumu dizainu, un uh, mani pastāv bažas, ka mēs varētu saskarties ar centienu ap apturēt uh, darbu pie šās direktīvas mūsu pilnvaru laikā, un mums ir visiem modriem jābūt un jāstrādā, lai tas tā nenotiktu, un lai uh, šīs direktīvas tiktu apstiprināta, bet mēs saskarāmies ar uh, šķēršļiem, uh, kas uh, tiek likti mums ceļā. Un es gribētu zināt, kādas būtu sekas, ja šā jautājuma izskatīšana tiktu atlikta uz 2014. gadu, un es aicinu referenti strādāt un darīt visu iespējamo, lai pabeigtu šo darbu. Ir pieteikušies ļoti daudz kolēģi, nolasīšu viņu vārdus. Peter Līze, François Grostet, Scotta, yeah. äh, dann McGuinness, dann Gebrandi, Wilmot, Sanoni, Westlund, Florenz hatten wir schon, äh, Fjellner, Thun und Hohenstein, dann Klaas, Franco und Ayuso. Habe ich jemanden vergessen? Vai kādu esmu piemirs? Rebeka Harms arī. Labi. Lūdzu, kolēģi minūte katram vienu jautājumu uzdošanai, savādāk mums nebūs laika diskusijām. Viena minūte. Pirmais - Kumucākus kungs. Kur viņš atrodas? Ā, redzu jūs. Paldies priekšsēdētāji, pateicos komisāru kungam un ministra kungam par to, ka viņi ievadīja šīs dienas uzklausīšanu direktīvas pamat ideja ir panākt līdzsvaru starp no vienas puses iekšējā tirgus darbības uzlabošanu, otras puses sabiedrības veselības aizsardzību. Sabiedrības veselības uh, uh, aizsardzība ir uh, mūsu pamat uzdevums, un tā pašā laikā ir jānodrošina, lai iekšējais tirgus darbotos atbilstoši un lai netiktu kavētu konkurence. Mēs nedrīkstam uh, iekrist uh, tādās fundamentālistu izliktās uh, lamatās. Un es gribēju runāt par vienu jautājumu it īpaši. Par uh, tievajām cigaretēm, kuru diametrs ir mazāks nekā 7 mm. Ja mēs vēlamies, lai cilvēki pārtrauktu smēķēšanu un domājam par īpašām uh, kategorijām vai var Grostec kundze vienu minūtu. Grostec kundze, vienu minūtu lūdzu. Atvainojiet, tūks, es no tūka mutes nesaklausīju savu vārdu, runāšu ļoti īsi. Man divi jautājumi. Pirmkārt par elektroniskām cigaretēm, kas kļūst par tādu kā pieradināšanas produktu, ko ražo, ko smēķē pirms uh, sāk smēķēt īstās cigaretes. Šeit ir noteikts uh, nikotīna koncentrācijas slieksnis uh, parastajām cigaretēm, bet elektroniskām cigaretēm uh, šis saturs ir daudz augstāks. Otrs jautājums par aromatizētajām cigaretēm. Tas rosina jauniešus uzsākt uh, smēķēšanu Šķiet, ka mentols jauniešiem it kā nav pievilcīgs aromāts, bet vai ir kādi zinātniskie dati, kas to apliecinātu? Vai uh, varbūt varētu sa, tomēr neaizliegt mentola cigaretes, jo tās jauniešiem nešķiet pievilcīgas? Pēters Līzers, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētā kungs, ministra kungs, komisāra kungs. Mēs. Uh, dzirdējām, kā izteicās ap pārstāvi, viņi arī ir no ETP saimes, viņi aizstāvēja galvenokārt veselības aizsardzības idejas. Es eh, domāju, ka mums būs pietiekami daudz laika, par, lai par to visu diskutētu. Man ir divi jautājumi. Gribēju pavaicāt, vai jūs esat gatavi priekšlikumu precizēt tik tālu, ka mēs vairāk uzmanības pievērst arī pasīvās smēķēšanas draudiem un eh, draudiem, kas rodas bērnu veselībai. Uh, Protams, katrs, eh, kas smēķē, zina, ka eh, tas nodara kaitējumu viņa veselībai, bet tas, eh, kāds kaitējums tiek nodarīts bērnu veselībai, varbūt nav skaidri un gaiši saprotams. Tagad šis jautājums tiek izskatīts saskaņā ar komitoloģijas procedūru, varbūt, ka mēs varētu vēl īpašus sprīdinājumus izstrādāt. Tālāk, papildinot uh, Francoās Grostēts teikto, esmu dzirdējis par, lai, par e-cigaretēm. Uh, <clears throat> daudzi pilsoņi smēķē šīs cigaretes, lai nesmēķētu parastās. Nu, varbūt tā ir iespējams mazināt draudus. Nu, varbūt tāds skatu punkts arī ir iespējams. Paldies, Skotas kungs, vienu minūtu. Yes, Skotā. Skotas kungs, viena minūte. Signor komisāri, onorevoli kolēģi pur concordando. Komisāra kungs, kolēģi, lai arī es piekrītu uh, direktīvas priekšlikuma mērķim labāk informēt patērētājus par smēķēšanas ietekmi uz viņu veselību, es aicinu tomēr neaizmirst arī ekonomiskos aspektus šai nozarē. Eiropas Savienībā. Mēs daudz runājam par mazo un vidējo uzņēmumu atbalstīšanu un par uh, Eiropā ražotu preču uh, atbalstīšanu. Līdz ar to mēs nedrīkstam aizmirst, ka uh, mēs varētu zaudēt darba vietas Eiropā, ja pārāk ierobežotu uh, Uh, šīs lietas. Tāpat pārāk vienkārši iepakojums varētu veicināt nelegālo cigarešu ievešanu, jo šīs, šis iepakojums būs vieglāk viltojams. Tādēļ mums vēlreiz visi šie ierosinājumi ir jāpadomā, jo pretējā gadījumā mēs palielināsim apdraudējumu cilvēku veselībai, ja viņi smēķēs nelegālas viltotas cigaretes, kur sastāv neviens nezinās. Liels paldies! Paldies, priekšsēdētāji, pateicos uh, komisāru kungam un prezidentūras pārstāvim par uh, viņu uzrunām. Būtu, manuprāt, ļoti bīstam, ja mēs uh, pārtrauktu aizsargāt bērnus pret smēķēšanu, baidoties nodarīt kaitējumu uh, tabakas nozarei un radīt uh, tai zaudējumus. Mēs redzam, kāda situācija, cik satraucoši tā ir cigaretes nogari, nogalina, to mēs zinām, mēs vēlamies, lai bērni nesāktu smēķēt, un tādēļ ir jāpieņem uh, likumdošanas akti. Bet mēs nedrīkstam teikt, ka mēs nedrīkstam tagad neko darīt, uh, baidoties kaitēt ekonomikai. Un mums, man tādēļ ir bāžas, un Makēvans kundzei bija taisnība, kad viņa runāja par lobēšanas pasākumiem. Mums ir jāturpin strādāt. Paldies. Gebrandī kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāja kungs. Paldies komisāram par to, ka priekšlikums eh, tika izstrādāts. Es uzskatu, ka ir jābūt ļoti striktai smēķēšanu ierobežojošai politikai, jo tas eh, mainīs arī cilvēku attieksmi pret smēķēšanu. Man ir ārkārtīgi konkrēts jautājums. Vai jums šķiet, ka no vienas puses eh, komisija var piedāvāt ļoti striktus pasākums, lai ierobežotu smēķēšanu, un no otras puses varēs turpināt atbalstīt subsīdijas tabakas audzētājiem. Nu, es domāju, tas būtu visai sarežģīts tāds, jums sanāks tur gandrīz tāds žonglēšanas aktu veik. Paldies, tagad Glenijas Vilmot, paldies. Es augstu vērtēju šos priekšlikumus, bet es gribu, lai tiktu ieviesti arī standartizēti iepakojumi, ja mēs runājam par aizliegumiem. Uh, jāsaka, ka mums ir uh, jārūpējas par to, lai uh, uz paciņām nebūtu šeit nekādu bildīšu skaistu vai nekā, lai tie būtu vienkārši balta paciņa, tā kā Austrālijā. Un tāpat ir jāatsakās no dažādām garšām. Un, nu, un ja uh, tabakas garša nav nekāda patīkamā, tad lai tās tā arī paliek. Nevajag to kaut kā mēģināt mainīt ar dažādiem papildinājumiem. Un, uh, Tā tad viena komisāra kolēģi no vienas puses subsidēja tabaks ražošanu, un mēs tai pašā laikā cīnāmies par cilvēku veselību. Protams, cilvēkiem ir tiesības atrasties tādā vidē, kur, kura nav piesārņota ar tabaks dūmiem, bet, diemžēl, arī Eiropas parlamentā joprojām uh, ir cilvēki, kas smēķē uh, deputātu bārā gan Briselē, gan Strasbūrā, un tas ir vienkārši kauna traips. Thank you. Andrija Sanonī. Grācie, prezident. Zanonī kungs. Paldies, ministra kungs, paldies, eh, komisāra kungs. Gribēju pateikt, ka komisijas priekšlikums ir ārkārtīgi interesants. Tas ir labi pārdomāts. Katru gadu 700 tūkstoši cilvēku mirst no smēķēšanas izraisītām slimībām. Uh, Mums ir jāsaka, ka arī bērni nav pelnījuši šādu likteni, viņi nav pelnījuši elpot uh, tabaks dūmus, un mums ir jāaizsargā arī citas sabiedrības grupas, ir sevišķi pasīvie smēķētāji, neviens smēķētāji paši aktīvie uh, šīs uh, substances izmantotāji. Vajadzētu būt plašākām informācijas kampaņām gan televīzijā, gan citos plašsaziņas līdzekļos, arī internetā, lai cilvēki patiešām būtu labi informēti par tabakas kaitīgo ietekmi. Viens jautājums par informācijas kampaņām un pasīvo smēķēšanu. Es uzskatu, ka mums ir jādara daudz vairāk nekā ir piedāvāts jūsu priekšlikumā. Paldies! Veistlundas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mans jautājums ir ārkārtīgi vienkāršs. Vai Eiropas Savienība ievēro uh, izņēmumu attiecībā uz Zviedriju? Ja tiks aizliegtas uh, eh, zelējumai tabakai pievienotās vielas, tad īstenībā vairums šķirņu šīs tabakas tiks aizliegts. Tātad jūs pārkāpjat vienošanos par izņēmumu, kas tika piešķirts Zviedrijai. Jūs teicāt, ka zelējumās tabakas izmantošana cilvēks mūdiņas mēķē, bet nav pietiekam daudz zinātnisko apgalvojumu, lai to varētu aizstāvēt. Paldies, Fjellner kungs! Paldies! Labi, jūs varat. Uh, Uh, paturēt uh, spēkā aizliegumu uh, zelēmai tabakai, tie jau nav nekādi veselīgi produkti. Jāsaka, ka vairāki, vairāk zinātnieku komisijas ir atzinušas, ka zelēmā tabaka ir daudz sarežģīta, daudz eh, mazāk kaitīga veselībai nekā, piemēram, cigaretes. Un iedomājieties, kas notiktu, ja mēs, piemēram, aizliegtu vienā dienā franču sarkano vīnu un atļautu turpināt lietot degvīnu. Un, piemēram, Beļģijā var nopirkt arī dažādas eh, izcelsmes tabaku, kas ražota Beļģijā, kas ir ļoti spēcīga. Un eh, padomājiet tiešām par to. Un zelējumā tabaka no Zviedrijas ir aizliegta. Tālāk. Uh, Kanāda, Jaunzēlanda, Austrālija, pie, bet, piemēram, Zviedrijā un Norvēģijā mums ir ļoti labi statistikas rādītāji, samazinot smēķēšanas izraisītās uh, slimības. Un īstenībā mēs arī neaizliedzām zelēmo tabaku. Paldies! Hoinsteins kundze lūdzu. Dziękuję bardzo. Um, Paldies, priekšsēdētāji protams, ir jārīkojas vai nu vienā vai otrā veidā, lai aizsargātu Eiropiešu veselību, aizsargātu bērnus no smēķēšanas. Bet ko lai es saku Krakovā simtiem cilvēku, kas jau nāk pie manis, vēlas ar mani runāt un saka, ka tā ir iejaukšanās viņu privātajā dzīvē, ja viņi vēlas uz balkonu smēķēt mentolu vai vaniļas cigaretes, tad jau drīz drīz aiz, aizliegsim arī uh, alkoholu, cukuru un rafinēto cukuru. Varbūt ir vairāk jādomā par profilaksi un izglītošanu. Paldies, saka Klāsas kundze. Es gribu teikt, ka mums cilvēks vajag labāk informēt, un tad viņi paši varēs izvēlēties, ko darīt. Un ja kaut kas tiek aizliegts, tad šis aizliegtais auglis ir jo saldāks, un uh, zelējamās tabakas aizliegums uh, pierāda, ka aizliegtais bieži vien cilvēkiem šķiet tieši pievilcīgs. Un, protams, ir jārunā arī par slimībām. Jāsaka, ka kas tad notiks, eh, ja visas cigaretes izskatīsies vienādi un 5, 5 miljonu darba vietu, vai tad eh, visa tā ir eh, netīra nauda, gal galā tabaka ir uh, likumīgs izstrādājums Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs, ministra kungs, komisāra kungs. Es gribu teikt tikai dažus vārdus. Kolēģi ieņēma daži ļoti stingras pozīcijas, citi mērenāk noskaņoti, un es arī negribētu neko pārspīlēt. Uh, Protams, šobrīd uh, mēs ar pirkstu rādām uz tabaku, uz alkoholu, gaļu un vēl citiem produktiem, nu jau vairs neko nedrīkst uh, lietot Eiropā. Jā, es gribu teikt, ka tiešām jaunieši ir prioritāte, bet attiecībā uz pārējiem pilsoņiem gribam, gribu teikt, ka jāļauj cilvēkiem rīkoties tā, kā viņi vēlas. Un, uh, jo eh, daži vēlas aizliegt tabakas lietošanu, bet atļaut uh, hašišu. Es domāju, ka mums pietrūks zinātniski pamatot objektīvu faktu, lai tā rīkotos, un es piekrītu kolēģiem no Polijas un uh, aicinu būt mērenākiem. Jūs. Jūzo kundz tālāk būtu. Paldies, priekšādātāji. cigarešu smēķēšana pilnīgi noteikti kaitē sabiedrības veselībai, bet tā ir labi, tas nāk par labu sabiedrības skabatai. Es uzskatu, ka direktīvas 14. pāns neatbilst protokolam, kas paredz nelegāls tabakas izstrādājumu tirdzniecības apkarošanu laikā no 2012. 12. gada 26 no 27 dalībvalstīm šo protokolu ir parakstījušas, visas izņemot Kipru. Un 14. punkts šai protokolā piedāvā iespēju šo problēmu risināt, un tāpēc man ir jautājums komisijai, vai tā piekrīt, ka mums ir nepieciešams vienots kods produktam, izstrādājumam, kam devs pie, kas, kam uh, attiecīgi autorācija liegusi sabiedrības veselības organ, iestādes. Un vai ir tādā gadījumā vajadzīga papildus informācija par izstrādājumu juridisko status, un šī informācija savukārt ir vajadzīga, lai veiktu dažādu veidu pārbaudas. Vai būtu iespējams šāda veida grozījums iestrādāt 14. pantā, lai šīs problēmas atrisinātu, piemēram, attiecībā tieši uz krāpšanu? Jā, Herr Vorsitzender. Rebeka Harms, priekšsēdētā kungs, ministra kungs, komisāra kungs, mūsu politiskā grupa augstu vērtē izstrādātos priekšlikumus. Nu, beidzot, tas ir noticis. Mēs, protams, neapstrīdam to, ka tabaka ir kaitīga mūsu veselībai, bet es tāpat piedāvātu, ka jūs eh, kopīgi ar eh, komiteju padomātu par to, kādas intereses valda tabakas tirgu. Jāsaka, ka lobiju darbs šeit ir ļoti spēcīgs un viņi arī ir ļoti labi finansēti. Viņi vēršas pret komisijas priekšlikumu. Šī vara, ko mēs izjūtam, protams, ir saistīta ar milzīgo pēļņu, kas rodas pārdodot tabaks izstrādājumus. Jāsaka, ka ņemot vērā to, cik daudz izēvielu tiek izmantots, lai uh, uztaisītu vienu cigareti un to, uh, kāda uh, summa pēc tam tiek gūta cigaretes turgojot, nu šī atšķība ir visai ievērojama un, protams, arī mm, sabiedrības veselības uzturēšanas izmaksas ir ievērojamas. Mums tas viss ir kaut kā jāanalizē. Tālāk eh, runājot par e-cigaretēm, ja e, cilvēki smēķēs e-cigaretes un tā atteiksies no tabakas um, produktu izmantošanas, tad kādēļ mums vajadzētu aizliegt e-cigaretes? Paldies par to, ka bijāt tik lakoniska. Tagad uzreiz došu vārdu, lai kolēģi varētu atbildēt uz jautājumiem. Bet es uh, gribēju kaut ko piemetināt arī pats no savas puses. Runājot par e-cigaretēm, esmu saņēmis ļoti daudz vēstuļu arī no kādreizējiem smēķētājiem, un viņi bieži vien ir apgalvojuši, ka pateicoties tieši šīm cigaretēm, viņi ir uh, atmetuši smēķēšanu. Uh, Eh, ka 4 mg eh, uz to attieksies aizliegums, tātad 4 mg nikotīna. Es uzskatu, ka nikotīns jau, protams, nav nekādas zāles. Un tāpēc to nevajadzētu tirgot aptiekā. Varbūt, ka jūs varētu mums palīdzēt ar labiem argumentiem. Jo savādāk viss te ir eh, visai juceklīgi, un tas rada arī uh, tādu lielu neapmierinātību. Pirmajam došu vārdu īrijas veselības ministram Railī kungam. Lūdzu. Bitte. Jā. Railī. And thank you everybody. Lielas paldies visiem par izteikumiem. Es ļoti labi saprotu, ka šis jautājums ir problemātisks tām valstīm, kur ir daudz tabaks ražotāju, un tas ir svarīgi no ekonomikas perspektīvas raugoties, bet gribu atkārtot runātājiem. Uh, lūk, pirmkārt, paldies um, Lindam Makevenai, Kārlam Heinzam var atbildēt, kāpēc neaizgliedzam ar, neaizgliedzam arī šos toksiskos uh, papildinājumus, aditīvus. Nu, ir skaidri pateikts, ka šī direktīva ir kompromisa direktīva, kas daudziem šķiet nepietiekam tālējoši, to starp arī man bet esmu tomēr gatavs samierināties ar realitāti, ar to, ka politikai jābūt pragmatiskai, un tāpēc es domāju, jāpieņem kaut vai šis, ja vēlamies kaut kādu progresu gūt. Jo gal galā citādi mēs nonāksim pie tāda tiesība akta, kas ir kā Rolls-Royce, kas vienkārši turpat stāvēs un nekad neviens viņu neizmantos, bet mums ir jāvirzas pēc iespējas ātrāk uz priekšu. Riskundze vaicāja, ko gaida no dalību valstīm, it īpaši attiecībā uz Poliju. Nu, man tiešām šokē tas, ka Polijas veselības ministri ir paziņojis, ka 90 tūkstoši poļu mirst ikgadēji no uh, slimībām, kas saistīts ar smēķēšanu. Tas ir milzīgs skaits, tas ir ārkārtīgi daudz cilvēku. Ir taču iespēja radīt tautsaimniecību arī ārpus tabaks audzēšanas. Uh, Un nu, galu galā ir, mums laika ir daudz ko vēl mainīt, šeit ir arī pārējais periods, un varbūt Eiropas Savienībai vajadzētu palīdz, skatīties uz to, kā palīdzēt tām ekonomikām, kas atkarīgs no tabaks audzēšanas, jo mēs nevēlamies nonākt pie situācijas, kur izvēle ir starp darbu un dzīvību. Es ceru, ka tāda izvēle mums nebūs jāizdara. Un dzīvībai vienmēr jānāk pirmajā vietā. Tālāk par šiem, par šiem iepakojumiem un nikotīnu regulējumu tas arī nevar nepiekrist, bet arī šeit ir vajadzīga, protams, vienošanās. Un es domāju, ka direktīvā ir šobrīd paredzēts visātrākais veids uz priekšu tālāk par smēķēšanas eh, aizliegumu, aizliegumu automašīnas. Te nerunājam par to, ka tiek aizliegts smēķēšana automašīnās tikai tajos, gad, aizliedzam to tikai tajos gadījumā, kad mašīnā ir bērni, kuri tur ir faktiski tā kā tādā slazdā, viņi nevar tikt no turienes ārā un viņiem nāk šos dūmus ielpot. Un tad nerunājam par pieaugušiem. Nē, te mēs runājam par bērnu aizsardzību. Pieaugušiem ir brīva izvēle, bet bērniem šajā gadījumā nav izvēle. Viņi nevar izkāpt no mašīnas un doties paši kaut kur. Un tāpēc uh, mums ir nepieciešams mātēm un tēviem šo ieradumu aizliegt tad, ja mašīnās ir bērni bērni, kas ir turklāt arī zem pilngadības, ja viņi sāk tā gadā, gadījumā sāk smēķēt, kas tad ir par viņiem izvēle dota, viņiem netiek dot nekāda izvēle, jo pēc tam viņiem iestāsies jau atkarība. Rasīkungs runāja par to, ka, lūk, mēs tiek pilnībā noliedzot visus smēķētājus. Nē, mēs neesam pret smēķētājiem, mēs esam pret smēķēšanu, nevis smēķētājiem. Un, eh, protams, ka tiesību aktu iznošana vienmēr būs problemātiska. Mēs neierobežojam cilvēku tiesību šeit, nē. Drīzāk mēs aizsargājam citu cilvēku tiesības, tostarp īpaši bērnu tiesības. Andersons kundzei paldies par atbalstu, jūs runājam par citām iniciatīvām, kas varētu palīdzēt spēcināt šo situāciju. Jā, būs vēl desmit sanāksmes par šo tēmu mūsu prezidentūras laikā un man būs iespēja nākamnedēļ tikties ar ļoti daudziem ministriem, un līdz izmantošu visas iespējas, lai konsultētos ar viņiem un mudinātu viņus atbalstīt šo priekšlikumu, un panākt atbalstu arī no valdību puses, lai viņas tiktu saprast, ka ir arī cita veida, kā virzīt uz priekšu ekonomiku, nekā kā pārdot kancerogēnas vielas. Tad tika runāts par šīm plānajām, tievajām cigaretēm, kas uh, Ta, un tas taču ir tikai viss vienīgi reklāmas jautājums. Lūk, cik jauks iepakojums, cik skaists, apat jauks nosaukums, jā, mm, žurnāla nosaukums, bet lūk, šī reāla attēla, tā ir tā realitāte, un to mēs vēlamies. Vēlamies, lai cilvēki saprot tajā brīdī, kad viņi atver cigarešu paciņu, ko tas viņiem nodara, un kas, ko viņi, ko viņi grūž sev iekšā, un tas ir ļoti svarīgi. Pīters Līsa runāja par garšām, un tā tālāk. Jūs runājat par pasīvo smēķēšanu, nu nevar jums nepiekrist, tiešām ir vajadzīgs arvien vairāk brīdinājums izvietot tieši par to, ko, kāda ietekma rada pasīvā smēķēšana. Tad vēl kāds runāja arī par to, ka dati nav par garšām un tā tālāk, un nu, es domāju, ka ir gan. Nu, man varbūt nav datu par, par šiem garšām manā rīcībā, bet es domāju, ka cigarešu kompānijām gan šādi dati, un tāpēc jau viņas tik daudz šīs garšas arī izmanto savos ražojumos. Skotas kungs. Krāpšanas jautājums un seks uz ekonomiku. Nu, tas taču ir pilnīgi skaidrs un pašaprotams jautājums ekonomikā. 20 miljārdi eiro no tabakas mēs tērējam 23 miljārdus iedzīvotāju veselībai un vēl 8 miljārdi nāk papildus, tāpēc, ka, lūk, ir šī pāragrāva aiziešana pensijā tā tālāk. Tas taču ir viennozīmīgi, tas, nu, tas nav, tas nav divu domu, kurš gan šajā telpā vēlas runāt ar saviem bērniem pēc 20-30 gadiem un, te, un, un pēc tam atbildēt uz viņu pārmetumiem, kad viņi teiks, kāpēc jūs neko nedarījāt tad, kad jūs varējāt kaut ko darīt. Zinot, ka jūsu, jūsu pašu bērnu gulēs eh, gultā un mirs no smēķēšanas izraisīta vēža. Paldies Maginas skundzei par viņas pausto atbalstu. Uh, Es turklāt arī, jūs arī pieminējāt krāpšanu, di direktīvā paredzam lūk šo izsekošanas sistēmu un uh, citus pasākums. Vilmots kundze piekrīt jums, vajadzētu iet tālāk, jā, bet es saku, mm, manuprāt, mums ir jādara to, ko varam šobrīd izdarīt, un jāpieņem, ka nevaram izdarīt pilnīgi visu, bet tas jau būs solis uz priekšu. Es personīgi labprāt iet daudz straujāk un ātrāk uz priekšu, un jums ir pilnīgi taisnība. Tabak lielākajos gadījumos negaršo labi, tai nav laba garša, un Tieši tā, tas ir jūsu ķermenis, kas jums arī pasaka. Tas nevar būt jums labi, ja tas garšo tik pretīgi. Meslins kundze runāja par to, kāpēc arī nevarētu šo zelēmo tabaku izslēgt. Vielnarkungs tāpat no šīs uh, direktīvas sakot, ka tā ir mazāk kaitīga. Papildus tam, ko komisārs teica, nu, pirmā Kalifornijā, Kanadā zelēmās pē, pa, tabaks nav, un viņiem ir ievērojami samazinājušies uh, statikas dati par smēķēšanu un tabaks izstrādājumu patērēm, tāpēc es domāju, ka tas ir būtiski. Es nedomāju, ka jebkurš no jums šeit arī vēlētos uh, nu, tādu nedrošāku situāciju šai ziņā. Jūs eh, vēl kāds teica, ka jūs iejaucaties cilvēku privātajā dzīvās. Nē, mēs to nedarām. Mēs nejaucamies nevienu pieaugušu cilvēku privātajā dzīvā. Mēs aizsargājam bērnus. Viņi savā mājā, paši savā stāvpās var darīt, ko viņi grib, bet viņi nedrīkst skaitīt citiem cilvēkiem, bojāt viņu veselību. Krista klāsā. Jāliek, viņ, jāļauj viņiem pašiem lemt, bet es vēlreiz atkārtoju, kā tad, pie kāda lēmuma tad bērni var nonākt. Viņiem nav izvēles. Tālāk. Un es pilnīgi noteikti, ne, jūs salīdzinājāt šeit tagad ar hašišu legalizēšanu. Tam nav pilnīgi nekāda kopi, kopsaucēja. Jūs sakat, ka varbūt smēķēšana laba, laba klapuma, nu nē, kāds muļķības tā taisa notrāda klapu izraisa vēl tieši vairāk. Rebeka Harms, jūs savukārt runājat par e-cigaretēm un uh, farm aptiekām, jā, bet mums vajadzētu tās regulēt, vai ne tā? Uh, Tam vajadzētu varbūt nākt tikai un vienīgi kā palīdzība cilvēkiem, kas vēlas atteikties no smēķēšanas, atmest smēķēšanu. Nu, tādā ziņā varētu tās izmantot. Un noslēgumo tas arī viss, bet gribēju pateikt, lūk, vēl, ja tiktu atklātas jaunas zāles Eiropā, kas varētu glābt 100 tūkstošu dzīvību katru gadu, tad parlamentā visi kliektu, ka tas tā ir jāpadara pieejam cilvēkiem. Ja būtu tāda, un tagad ir iniciatīva mums priekšā, kas var glābt 700 tūkstošu iedzīvotāju katru gadu, tad jums arī vajadzētu atbalstīt. Es ceru, ka jūs skatīsiet šo dokumentu šai gaismā. Protams, ka tas viss būs uh, legāli. Un vēl gribu vēlreiz jums atnāt, ka es neesmu saticis nevienu smēķētāju, kas gribētu, lai viņu bērni smēķē. Uh, Mēs neesam ASV, mēs ticam, ka cilvēkiem ir jāizdara pašiem savu izvēlu, viņiem ir tiesības, bet viņiem nedrīkstam ļaut kaitēt citiem, it īpaši mazgadīgajiem un bērniem ar savu rīcību. Un tāpēc es ceru, ka parlaments varēs atbalstīt šo iniciatīvu un palīdzēs mums to dabūt cauri tā, lai mēs pēc kādu laiku varam atskatīties ar lepnumu uz padarīto un teikt, ka esam lūk glābuši simtiem tūkstošu iedzīvību katru dienu, katru gadu. Vielen Dank, Herr Minister, für eindrucksvoll. Paldies ministra kungam par šiem patiešām atmiņā paliekošajiem vārdiem. Domāju, ka jūs ļoti labi arī rezumējāt, par ko tad īsti ir runa šajā likumdošanas aktā. Tagad došu vārdu arī komisāru kungam, lai viņš varētu atbildēt uz kolēģi uzdotajiem jautājumiem. Thank you very much, Mr. Chairman. Un tas paldies priekšsādātāji. Tiešām ļoti patika šīs debatas. Tik dzīvīgas, tik enerģiskas, tik daudz pretrunīgu viedokļu bija tie, kas teica, lūk, direktīva neiet gana tālu. Tad bija tādi, kas uzskatīja, ka esam jau pārsteigušies. Nu, un tad pievērst, piemēlējot Aristoteļa zelta vidusceļa principu, nu šķiet esam uz pareizā ceļa. Kā jau ministra kungs teica, nu, politika ir neiespējamā māksla. Mēs cenšamies panākt kaut ko, likt priekšā kaut ko, kas panāktu atbilstīgo kompromisu vienošanos, neejot pārāk tālu un neejot uh, Ehm, un arī, bet to, toties paiet uz priekšu pietiekami. Es esmu apmeklējis vēl vienu konkurētspējas ministru tikšanās padomi, esmu runājis arī ar lauksaimniecības komiteju, uzklausījis jautājumus no viņiem arī par smēķēšanas jautājumiem, par tabakas direktīvu. Esmu ticies ar deputātiem un tālāk. Es ļoti labi zinu, kāda ir šie atšķirīgie viedokļi, bet, būs, viedokļi, bet būsim piesardzīgi par atsevišķiem argumentiem izsakoties. Nu, piemēram, ja mēs regulējam tabaku pārliecīgi, tiek teikts, tad tam būtu finanš, finansiāls sekas uz valsts ieņēmumiem. Tā tika teikts. Nu, tad tāds rezultāts, acīm redzot, vēlmē, šī argumenta rezultātā ir tāds, veicināsim smēķēšanas, un tad valsts koferos sabirs nauda. Vai tiek arī teikts, piemēram, lūk, ja mēs regulējam tabakas izstrādājumus, uh, un darām to veiksmīgi, e, tādā veidā samazinot smēķētāju skaitu Eiropas Savienībā turpmāko piecu gadu laikā. Tad mēs runājam par 1,5 miljoniem mazāk izdevumu, bet tas nozīmē šo darbu zaudēšanu, darbu vietu zaudēšanu. Nu, lūk, tad tiek teiks, lūk, jāveicina smēķēšana, lai būtu arvien vairāk smēķētāju, un tad netiks zaudēts darba vietas un tā tālāk. Nu, šie argumenti ir ļoti dīvaini. Reizēm viņi tiek likt priekšā ar milzīgu enerģiju, ar spēku un tā tālāk, un ekonomikas krīzes apstākļos, protams, viņus eh, daudz arī ieklausās. Bet vai mēs vēlamies samazināt smēķētāju skaitu Eiropas Savienībā vai nē? Tas ir jautājums. Un atbildē vajadzētu būt jā. Un varbūt tieši tāpēc, lūk, priekšā ir likts arī šis uh, parlamenta dokuments, kur virsū ir nesmēķēšanas zīme. Mēs, kā Eiropas Savienība, kā esam mūsu pienākums ir nevis veicināt smēķēšanu, bet padarīt to pēc iespējas nepievilcīgāku iedzīvotāju acīs. Un, protams, ir dažādi veidi, kā šo mērķi sasniegt, bet šis mērķis ir ārkārtīgi skaidrs, vai ne tā? Vai varu pāriet uz itāļu valodu, lai atbildētu uz jautājumiem, kas tika uzdoti itāļu valodā un ko uzdev itāļu kolēģi? Nu, tad jautājums par šo izvēles brīvību. Ko mēs darām šai kontekstā? Tas, protams, ir debatas, uh, debates, kas ir risinājušās jau ļoti ilgi, un tās ir bijušas aktuālas attiecībā uz dažādiem jautājumiem. Nu, piemēram, vai padarīt obligātu vai nē e, iedzīvotājiem, piemēram, valkā ķiveres, tad, kad viņi brauc ar motocikliem vai, piemēram, auto drošības siksnas likt un tā tālāk drošības. Droši jostas. Nu, tad eh, mēs, jūs varētu teikt, kāpēc gan mums šeit iejaukties šajās cilvēku izvēles brīvībā? Ja viņi, piemēram, kāds vēlas mirt mm, auto negadījumā vai motocikla negadījumā, nu tad viņu ziņā ir, vai viņi liek šīs ķiveres vai drošības jostas vai ne. Nu, ja viņi nevēlas ķiveru likt, nu, lūk, nu, tad tā ir viņu pašu izvēle, tā ir viņu atbildība un tā tālāk. Bet izdevumi, kas pēc tam radīsies šāda cilvēka ārstēšanā, šādā incidentā ievainota cilvēka ārtīšanā un, protams, arī citu upuru aizsargāšanā, kas rezultātā maksās ar savu veselību par to visu, protams, izdevumu būs jāsadz dalībvalstīm un attiecīgi nodokļu maksātājiem. Un tāpēc, jebkurā sabiedrībā pilnīgi noteikti ir tādi noteikumi, kas nevis aizliedz kaut ko, bet regulē situāciju. Mēs arī šobrīd nesakam, nē, ne, neviens nedrīkst smēķēt. Tā mēs nesakām, to mēs arī nedarām. Tas nav jautājums par to, ka mēs, lūk, grasītos aizliegt, eh, lūk, tā kā ASV, piemēram, ar kaut kādu aktu konstitūcijā tiktu pilnībā aizliegta eh, reklāma un patēriņš attiecībā uz alkoholu visā ASV. Nē, tādas situācijas nav. Nē, mēs runājam tikai par to, ja jūs vēlaties smēķēt, lūdzu, smēķējiet. Droši. Uz priekšu bet mums ir jāpārliecinās, ka smēķēšana ir daudz nepievilcīgāka izvēle nekā nesmēķēšana. Un lūk, un tas ir pavisam leģitīms solis. Un šo soli atbalsta ļoti daudz lēmumu ar Eiropas kopienu tiesā, Luksemburgas tiesā un tā tālāk. Protams, ka no individu paši ir atkarīgs, vai viņi smēķē vai nē. Ne vai būs atsevišķas eh, aizkavēšanās un, eh, zinām, taktika šai ziņā. Negribu par tām pat tā īsti runāt, lai to izmantošanu ne, nepopularizētu. Protams, ir svarīgi, lai padomu un parlaments par to visu vienojas, jo komisijai, kā zināms, protams, ir priekšā likšanas tiesība. Bet ir vajadzīgs apstiprināt šo direktīvu pašreizējā parlamenta sasaukuma laikā, jo, ja mēs to nedarīsim, tad tādā gadījumā jaunā parlamenta pilnvar ietvaros atkal vajadzēs lūk iecelt jaunus referentus, viss vilksies garumā un pat diskusijas nebūs nosegušās un tās tiks tikai pagarināts. Un pat, ja mēs šo dokumentu apstiprinam pašreizējā parlamenta mandāta laikā, tad visas šīs cigarešu paciņas, ko es jums te rādīju, te šīs skaistās puķainās paciņas tā tālāk, mm, tiks izmantots vēl ļoti ilgi un šīs jaunais iepakojums būs tikai vēl pēc trim gadiem. Tā kā tāpat jau būs gan ilgi, un tāpēc, ja mēs vilcināsimies ar lēmumu pieņemšanu, pēc tam, kad gad, parlaments jau gadu gadiem uzstājas uz to, ka tabaks direktīva ir jāgroz. Tas nozīmē to, ka tabaks ražošanas nozara tikai liks un liks savās kabatās naudu un kļūs arvien bagātāki. Nu, droši vien, ka jūs gan šajā parlamentā, gan arī citur vien, dzirdēsiet arī to, ka, lūk, šī direktīva pilnīgi neko nemainīs attiecībā uz tabaks izstrādājumu patēriņu tā tālāk. Bet, ja tas tā ir, tad ko tad jūs uztraucaties par darba vietu zaudēšanu? Tad kāpēc uztraukties par valstu koferiem un tā tālāk? Nu, lūk, tāda argumenta tiek izvirzīti tāpēc, ka šī direktīva pilnīgi noteikti panāks atšķirību, tā panāks progresu, nu vismaz cerams, ka tā. Un tāpēc visi šie argumenti par ekonomikas sakām, eh, ka, lūk, kas, nu, ir jāatceras arī kontekstā ar to, ka samazināsies smēķētātājs. Vēl viens arguments, ko es dzirdēju debašu laikā, uh, bija, tā, e, bija tāds, ir taisnība, ka ja samazinās smēķētājs skaits, tad būs ekonomikas sekas, bet ne visas no tām būs negatīvas. Būs arī daudzas ļoti pozitīvas sekas šādam uh, progresam, un es domāju, ka pozitīvu būs daudz vairāk nekā negatīvo, jo tas nozīmē, ka dalība valstīm ne tik vien uh, būs iespēja ietaupīt ļoti daudz valsts naudas veselības aprūpē, ne, viņam nebūs jārastē šīs slimības. Otram kārtām atmetot eh, smē, smēķēšanu, smēķētē savukārt smēķēšanas izstrādājumiem izmantotos līdzekļus tērēs daudz kur citur ekonomikā un eh, statiks, statistikas datu varbūt nav, bet es domāju, ka Rēlī kungam tāda ir pieejama un līdz ar to šie līdzekļi ies eh, citur ekonomikā un tāpēc ieņēmumi šie 20 miljārdi, kas ir iest, kas, kas ir eh, uzņēmumiem, ir daudz, daudz, daudz mazāk nekā tā, tie līdzekļi, ko valsts iegulda veselības, iegulda veselības aprūpē. Vēl tika teikts, ka, lūk, ja tiek kaut kas aizliegts, tad eh, šīs lietas kļūst kā tāds aizlieglais augurs daudz pievilcīgāks. Tā ir taisnība. Protams, ka mēs arvien iekārojam to, kas ir aizliegts. Bet teikt, ka līdz ar to sekos daudz vairāk krāpšanas un viltošanas pasākumu būtu nepareizi, jo gal galā mēs šeit pirmo reizi ieviešam obligātā kārtā arī zināmas drošības eh, eh, īpatnības un izsakojamības īstenības. Un tā, tā ir pirmā reize, kad šāda veida noteikumi tiks paredzēti tieši eh, tabaks izstrādājumiem. Un tas nevis tāpēc, lai aizsargātu valsts koferīšus, nē, bet gan tāpēc, lai pārliecinātos, ka cita veida tabakas izstrādājumi, kas neatbilst ES tiesību aktīm, ienāktu ES tirgos. Protams, ka tie, kas eh, pārdod tabaku uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, uz tiem jau šie noteikumi neatteiksies šī, ja šādas cigaretes netiek pārlot, pārdots ES. Tālāk šīs garšas un garšu jautājums, jā. Tas, kad kādā veidā cigaretes tiek ražots un kā tiek, tās tiek liktas priekšā kā dabaks produkti, ietekmē lēmumu īpaši jauniešu vidū tajā brīdī, kad viņi izlem vai neizlem uzsākt smēķēšanu. Un tieši tāpēc tos regulēsim. Vai mums vajadzētu aizliegt visas aditīvus, visas garšas? Nu, es domāju, šeit jāizmanto samērīguma princips, un tas liecina par to, ka jāizme, jāiz, jāizliedz tās garšas, kas ir rakstur, raksturīgas. Un tāpēc tiks izveidots neatkarīgs ekspertu panelis, ko, pārva, pār, ko uzraudzīs Eiropas Savienība, un tiks, tiks noskaidrots, kas tiek uzskatīts par šādām raksturīgām garšām. Un tāpēc es ceru, ka arī šī krāpšana nepieaugs pateicoties minētajām eh, drošības iezīmēm, tālāk elektroniskās cigaretes. Noteikumi ir pilnīgi skaidri. Pirmām kārtām tās nedrīkst veicināt, tos nedrīkst uh, popularizēt, jo, lai arī tās tiek uzskatīts par mazāk kaitīgām, tās tomēr rada tādu falšu drošības sajūtu cilvēkos. Uh, tie, kas, piemēram, uzsākuši smēķēt e-cigaretes, viņi uzskata reizēm, ka viņi, lūk, ir pat apmetuši smēķēšanu, jo nav taču dūmu. Bet tā nav taisnība, jo viņi sev dara pāri vienalga. Šī ir tāda nepatiesa, tāda maldinoša drošības sajūta. Un tāpēc e-cigaretes, manuprāt, jāietver tajā pašā eh, kopumā kā pārējās cigaretes, jo tas vienalga paredz to, ka tiek patērēts nikotīns tādā pašā uh, daudzumā, un tāpēc arī regulējumam jābūt tādam pašam līdz zināmam līmenim. Pietiek vienkārši ar autorizāciju, bet ja nikotīna līmenis tiek pārsniegts, tad tām tiek, eh, vai, tiek, tiek piemērots noteikums par īpašu pilnvarojumu un atbilstīgu regulējumu. Augstvērtēja komentārs no Zanonī kunga un Pītera Līsas kunga par pasīvo smēķēšanu, jā. Es uzskatu, ka šis jautājums tur ir jau iestrādāts, bet es tomēr vēl par to pārliecināšanos. Varbūt, ka vajadzētu smēķ, pasīvo smēķēšanu vēl tālāk demotivēt, piemēram, ies, iekļaujot uh, arī tādus bilžu attēlus atsau, atsaucē uz pasīvo smēķēšanu. Par zelējumu, jeb snus tabaku runājot. Nu, es dzirdēju visus šos argumentus, kas atbalsta snus un zelēm un tabaku un tā tālāk. Jā, parlaments pat nāca klē ar īpašu e, eh, lūgumu rakstu, kas e, ļautu atcelt šo aizliegumu. E, Bet es tagad nelikšu jums priekšā tikai tos juridiskos argumentus, kaut gan arī tie ir ļoti spēcīgi, jo, piemēram, ja es jums dodu kaut ko ar nosacījumu, ka jūs pieņemat kaut ko citu, tad nevar atcelt vienu nosacījumu un savukārt eh, viss pārējais gan paliek tāpat. Zelēmā tabaka, zelēmā tabaka tika aizliegta jau pirms Zviedrija iestājas Eiropas Savienībā, un tāpēc tehniski, tad, kad eh, Zviedrija iestājās Eiropas uh, eh, Savienībā, Eiropas Savienībā šī tabaka bija aizliegta jau pirms Zviedrija iestājās, un tāpēc Zviedrijai iestājoties faktiski arī vajadzēja to aizliegt. Bet tā kā viņi to nevēlēja darīt, tad vismaz tika noteikts tas, ka netiek šie produkti laist Eiropas tirgū. Uh, tālāk tika teikts arī, lūk, zelējumā tablaka ir tikai 10%, uh, un pārsvarā ir tikai paši tabaks produkti, bet nav papildus garša. Tad kā tad var būt šie rakstur, šīs raksturīgās garšas zelējumai tabakai? Uh, Nu, tās var tikt pieļaujamas, bet uh, cigaretēm ne. Priekšādātāji. Ar nepacietīgi gaidu tālākas debatas par šo jautājumu. Es zinu, ka tas ir ļoti jūtīgs, delikāts jautājums, un zinu, ka mēs visi vēlamies sasniegt vienu mērķi, bet varbūt mums vienkārši ir dažādi veidi un uzskat par to, kā šo mērķi sasniegt. Tāpēc šo priekšlikumu es aizsargāšu. Jūs uzskat, ka tas ir ļoti līdzsvarots, saprātīgs un nenoved pie uh, pārliecīga regulējuma cilvēku dzīvēs, un tas nav tāds fundamentālisms. Gluži pretēji tā ir līdzsvarota pieeja. Mēs neejam pārāk tālu, mēs ejam pietiekami tālu, lai sasņai, sasniegtu izvirzīto mērķi, proti samazinātu uh, smēķētāju skaitu turmāko piecu gadu laiku. Liels paldies, komisāra kungs, par jūsu noslēguma paziņojumu, kas bija ļoti skaidrs, un mums ir bijuši, būs, es domāju, ļoti auglīgas debatas mūsu likumdošanas procesā. Tagad uzsāksim mūsu otro paneli, un pirmais būs Florence Berteletti Kemp, kur pārstāv um, smēķēšanas apkarotājus. Jūsu rīcībā ir desmit minūtes, lūdzu. Labdien, dāmas un kungi, godātie deputāti! Šodien es jums nesniegšu prezentāciju par uh, bezdūmiem brīvu partnerību un tās dalībniekiem. Uh, E, gribu teikt, ka mēs pārstāvam tūkstošiem ārstu, medmāsu un pacientu, kuri ļoti cieši no vēža, sirds un asinsvads un elpošanas e, ceļu slimībām. Es gribu teikt, ka mūs ļoti iepriecina tas, ka dalību valstīm ir iespēja ieviest uh, cigarešu iepakojumu bez uh, reklamā, reklāmām, un mēs vēlētos, lai tas tā arī tiktu darīts. Otrām kārtām, pirms mēs runājam par uh, tabakas uh, radītajiem zaudējumiem Eiropas Savienībai. Šobrīd mēs redzam, ka ir divas nometnes - tabakas industrija un tās aizstāvi, un otra nometne ir visi pārējiem. Bet es gribētu, lai mēs paspērtu soli at, atpakaļ un palūkotos uz pēdējiem 4-5 gadiem, kāda ir bijusi situācija. Kopš Austrālijas valdība pieņēma lēmumu par uh, reklāmas aizliegumu uz uh, cigarešu iepakojumiem, gribu teikt, ka šis jautājums ir nokļuvis uzmanības centrā. Tagad es jums pastāstīšu kādu stāstu. Šeit ir paralēlis ar Bībeles stāstu par Dāvidu un Goliātu. Pēdējo gadu laikā tabakas industrija atkal ir uzvilkusi boksa cimdus gan Urugvajā, Norvēģijā un citās valstīs kabak, tabaks industrijas pārstāvi ir uzsākuši tiesas procesus pret centieniem aizsargāt jauniešus no smēķēšanas. Un tagad Goliāts ir uh, veicis plašas uh, konsultācijas, uh, kurās piedalījās 85 tūkstoši respondentu, to īstenībā Eiropas komisija, un tagad tabaks industrija vērcās pret Dālīkungu, Eiropas komisāru. Un mums ir uh, tagad jā, jāpievērš uzmanību tam, ka tabaks industrijas pārstāvji iesniedza sūdzību pret uh, Eiropas Savienības veselības komisāru. Es ceru, ka šajā uzklausīšanā mēs varēsim labi pacīnīties. Es būšu Dāvida lomā un uh, eksperti manu lomu pildīs otrajā raundā. Goliāta stiprākais ierocis ir mīti un meli. Uh, tie tiek izmantoti, lai radītu bažas un šaubas jūsu prātos. Tagad pievērsīsimies dažiem no šiem mītiem. Pirmais mīts - mūsos neieklausās. Mums ir skaidri jāsaprot, dāmas un kungi, ka galvenais, kādēļ tabaks industrija to saka, ir tas, ka tai nepatīk šis priekšlikums. Otrkārt, neatkarīgi no visiem šiem apgalvojumiem, neviens jau nesaka, ka tabaks industrija ir jāizslēdz no šī procesa. Mēs gluži vienkārši prasām godīgus spēles noteikumus un atklātību uh, sanāksmju norisē. Un nesenie dokumenti, kas kļuva publiski pieejami, uh, liecina par to, ka tabaks industrijas pārstāvi tikās ar uh, ko, komisijas prezidenta Barozo komis, uh, kabineta locekļiem un, un citiem komisijas pārstāvjiem, bet mums, kad mēs lūdzām šādas tikšanās, tās tika liektas, tad kuram tagad ir nodrošināta brīva pieeja nekā viņiem. Otrais mīts tabakas produktu direktīva veicinās nelegālo tirzniecību. Es gribētu šeit atgādināt divus faktus. Pirmkārt, ir ievērojami pierādījumi par to, kā uh, starptautiskās tabakas industrijas pārstāvi paši veicina šo nelegālo tirzniecību savās interesēs. Otrkārt, tabakas industrija reti kad definē, kas tad ir šī nelegālā tirzniecība. Eh, es gribu teikt, ka šeit ir četras kategorijas - kontrabanda, viltošana un vēl citi pasākumi. Kādēļ vienmēr tiek runāts tikai par viltošanu. Trešais apgalvojums mīts ir tas, ka mēs dzirdām ekstrēmus paziņojumus, kas ir nepierādīti. Es gribu teikt, ka vēlāk jūs dzirdēsiet šodien arī ekspertu viedokli. Ir vairāk nekā tūkstošu lapušu apjomā pieejami eksperta atzinumi par šiem jautājumiem. Un jāsaka, e, tabakas e, industrijas pārstāvi nav zinātnieki, bet ir lieliski tirgotāji. Nākošais mīts, ka šie pasākumi kaitēs ekonomikai. Kaut gan vai šeit nav loģikas, vai nu šie uh, pasākumi būs efektīvi un kaitēs ekonomikai, vai tie būs neefektīvi un nekavēs ekonomikai. Un tagad mēs šeit redzam attēlā čūsku, kas pati kož savā astē. Atgriezīsimies pie realitātes. Smēķēšana rada atkarību, no kuras ir gļūti, ļoti grūti atbrīvoties, un labākais risinājums ir vispār nesākt smēķēšanu. 78 procenti smēķētāji sāka smēķēšanu pirms 18 gadu vecuma, 94 procenti pirms 25 gadu vecuma. Tas nozīmē, ka jau daudzi bērni un jaunieši sāk smēķēt pat jaunāki esot par 15 gadiem. Tālāk par izmaksām ekonomikai. Mēs esam dzirdējuši, ka tabaka izraisa Eiropas Savienībā katru gadu 700 tūkstoši nāves gadījumu. Tas nozīmē, ka ik pēc 45 sekundēm nomirst viens cilvēks. Tas, uh, šeit ir milzīgi zaudējumi gan veselības jo, aizsardzības jomā, gan ekonomikas jomā, un kopējie zaudējumi ir 517 miljārdi eiro. Tālāk par uh, Uh, šīs uh, direktīvas pārskatīšanu un cīņu starp Dāvidu un Goliātu. Jūs zināt, ka tabaks industrija ir ļoti ietekmīga, bet vai jūs zināt, cik ietekmīga tā ir? 2010. gadā kopīgie ieņ, uh, kopīgā peļņas sešām lielākajām tabaks kompānijām bija 35 miljārdi eiro, un tas uh, ir vairāk nekā McDonald's, Coca-Cola, Microsoft kopā. 97 eh, pilna taima lobbyisti strādā Briselē aizstāvot šīs industrijas intereses un viņu izmaksas ir 3,5 miljoni eiro. Un tas ir tikai uh, ledus kalns, tā ir tikai aizberga smaile. un tie, kas uh, darbojas tabaks kontroles, uh, tabaks uh, izmantošanas ierobežošanas labā, šo cilvēku var saskaitīt uz uh, vienas rokas pirkstiem. Ko mēs varam mācīties no šī stāsta? Dāvids uzvarēja, jo viņš nebaidījās no Goliāta, pat ja visi citi baidījās. Dāvids zināja, ka viņam šis milzis ir jāuzvar. Es ceru, ka jūs rīkosieties tāpat un mēs cīnāmies. Eiropas pilsoņi uz jums paļaujās, paļaujas uz jūsu veselo saprātu, kas gūs virsroku par korporatīvām interesēm. Otrām kārtām no šāsta mēs varam mācīties, ka Dāvids uzvarēja tādēļ, ka viņš ticēja, ka viņam bija ticība. Un mēs ceram, ka jūs uh, izmantosiet sabiedrības atbalstu. Protams, šis process ir ļoti strīdzīgs un sarežģīts, un tas ir ļoti, šī cīņa ir ļoti svarīga visai uh, veselības aprūpas kopienā Eiropas Savienībā. Mēs zinām, kā, ka grūtos laikos, kad tiek veikti taupības pasākumi, valdībā ir vieglāk pievērst uzmanību ekonomikas pasākumiem un atstāt sabiedrības veselību otrajā plānā. Uh, bet šis tiesību akts ir ļoti svarīgs Eiropas ekonomikas atzimšanai, Eiropas Savienības pilsoņu veselībai, lai nodrošinātu augsti kvalificētu uh, darbinieku darba ražīgumu un aizsargātu jauniešu veselību. Es pateicos par to, ka uzklausījāt mani, un man vēl ir viens jautājums noslēgumā. Neatkarīgi no tā, ko teiks jums tagad tabaks industrijas pārstāvi, vai jūs tam ticēsiet. Un tagad vārdu došu Goliāta kungam. Frau Bertolini, erstmal vielen Dank, aber noch. Liels paldies! Bet uh, tagad es esmu vēl priekšsādātājs un es nosaku, kas runās nākamais. Un jūs varat sagatavoties uh, arī savai prezentācijai. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godātie parlamenta deputāti, komisāra kungs, ministra kungs. Eiropas uh, cigarešu ražotāju asociācijas vārdā gribēju pastāstīt, uh, kāda ir mūsu nostāja. Es esmu Mišels Rērings, nu jā, vārds ir visai sarežģīts, bet man nesauc par Goliātu. Protams, daudzi runā par cigarešu nokardarīto kaitējumu veselībai. Tādēļ ir jāparūpējas par proporcionālu likumdošanu. Mēs nevēlamies, lai bērns mēķē un mēs atbalstām pietiekam efektīvus pasākums, lai uh, uh, pusauģi nesmāķētu. Es esmu trīs uh, bērnu uh, tēvs, un viens no viņiem pārstāv, uh, teiksim, Deivida pozīciju. Tādēļ es neatbalstu to, ka jaunieši smēķē. Mēs esam veikuši arī pietiekami daudz konsultāciju. Jāsaka, ka Pēc priekšlikuma publikācijas mēs turpinājām konsultācijas ar īrijas veselības ministriju janvārī, un ja vēl nesat to darījuši, tad eh, iepazīstieties arī ar mūsu iesniegtajiem dokumentiem. Jāsaka, ka mēs tomēr esam. Um, palaiduši garām uh, citas iespējas, jo tikai viena uh, ražotāja organizācija ir uzaicināta un citām šo nav iespējas izteikties. Šodien es gribētu runāt par priekšlikumu mērķiem un par to, vai ir iespējams tos sasniegt. Protams, uh, šim priekšlikumam būs uh, daudz, uh, būs liela ietekme gan ekonomiskā, gan sociālā ziņā. Runāšu par likumiskajiem aspektiem un par to, ka ir nepieciešams dialogs, iesaiste un. Uh, caurskatāmība. Kā jau teicu, mēs atbalstam tādu regulējumu, kas ir proporcionāls un balstās uz zinātniskiem atklājumiem, bet šis priekšlikums jebkurā gadījumā nesasniegs nospraustos mērķus un radītās sekas ir visai neparedzamas, paaugstināsies arī izmaksas, tādēļ esam noraizējušies komisija piedāvā pa palielināt brīdinājumu lielumu uz cigarešu paciņām. Nav pilnīgi nekādu pierādījumu, ka tas varētu samazināt smēķētāju skaitu vai atturētu jauniešus nopirkt savu pirmo cigarešu paciņu. Nesenā ASV apelācijas tiesas lēmumā, kur tika runāts par lielāku attēlu izvantošanu uz paciņām, spriedums e, skanēja, ka nav pilnīgi ne grama pierādījumu, ka tas samazinātu smēķētāju skaitu un nav pilnīgi nekādu pierādījumu, kā brīdinājuma lielums varētu samazināt smēķētāju skaitu. Un e, šķiet, ka komisijas uh, ietekmes vērtījums ir balstīts uz visai tādiem, ka tas ir šūts baltiem diegiem. Protams, ir nepieciešams vairāk informācijas, bet, ja cilvēki iegūs vairāk informācijas, tas jau nenozīmē, ka viņi mainīs savu izturēšanos. Un nav pilnīgi nekādu pamatotu pierādījumu, kādēļ vajadzētu aizliegt, piemēram, cigaretes, kas satur mentolu un tievās cigaretes. Un, uh, Priekšlikums nepiedāvā nekādas alternatīvas smēķētājiem un vienkārši griba aizliegt zelēmo tabaku un e, cigaretes, kas satur nikotīnu, piedāvā iekļaut farmaceitisko produktu aptvērumā. Priekšlikums tāpat nesamazinās tirzniecības barjeras, tiks aizliegtas veselas produktu kategorijas, un tas vienotā tirgus darbība nekādā veidā neuzlabos. Ir noteikti dažādi um, ierobežojumi, kādam ir jābūt paciņu izskatam, un tas, ir, tā, tas nozīmē nopietnu konkurences deformāciju. Patērētāji nevarēs pietiekami labi izvēlēties, priekšlikums nav proporcionāls un tiek piedāvāta ārkārtīgi sarežģīta pasākuma, kas, darī, kas noteikti radīs papildus izmaksas uh, gan mazākiem, gan lielākiem uzņēmumiem. Tāpat dalību valstīm ir jāievieš pasākumi dažādās jomās, kas gan ir iekļauts šajā priekšlikumā, gan nē, un tas nenāk par labu harmonizācijai priekšlikums radīs tikai jaunas tirzniecības barjeras, nevis tās nojauks. Protams, sekas būs visai nopietnas. Vienas dienas laikā tiks eh, aizliegta dažādi produkti, un tad smēķētāji vai nu izvēlēsies citu produktu, vai izvēlēsies vispār nelikumīgus produktus no viltotājiem. Nekādas hologrammas un izsakošanas sistēmas noteikti nesasaistīs rokas noziedzniekiem, kas noteikti atradīs tādas caurums, pa kuriem izsprukt šajā likumdošanā, lai turpinātu savu nelegālo darbību. ļoti daudzi uh, mentola cigarešu un tievo cigarešu smēķētāji dzīvo piemēram Bulgārijā, Somijā, un citās valstīs, arī uh, Austrum Eiropā, bet komisija nav veikusi nekādu ietekmes izvērtējumu par nelegālo tirzniecību. Uh, Ieviešot uh, dažādus noteikumus attiecībā uz iepakojumu, Eiropas komisija iejauksies konkurentē un, konkurencē, un tas varētu uh, radīt to, ka tiks uh, ražoti mm, lētāki un kaitīgāki produkti. Tas samazinās uh, vairumtirotāju, ražotāju un valdības ieņēmumus. Kā jau paskaidroju, priekšlikums neuzlabos vienotā tirgus darbību un tiks uh, radītas jaunas tirzniecības barjeras, tiek uh, pārkāpti proporcionalitātes un subsidiaritātes principi. Priekšlikums nav balstīts uz uzticamiem zinātniskiem atklājumiem un netiek ievērotas arī legālās saistības un uh, netiek ņemta vērā intelektuālā īpašuma, īpašuma aizsardzība. Tāpat netiek ievēroti PTO noteikumi par intelektuālo īpašumu un tirzniecības barjeru nojaukšanu. Visu beidzot, uh, mēģinot atspēkot uh, tos pārmetumus, kas ir izteikti mums kā ražotājiem. 11. E, LSD e līguma pantā ir runāts par uh, dialogu ar asociācijām un pilsonisko sabiedrību, un ka tam ir jābūt atklātam un caurskatāmam. Tātad ir jāuzklaus pilnīgi visi interesanti. Mēs ņemam vērā ieteiktās normas arī Eiropas caurskatāmības iniciatīvu, kā arī Eiropas Savienības uh, Uh, uzvedības uh, ētikas kodeks, kas attiecas uz interešu pārstāvjiem. Mēs vēlamies, lai tiktu uzklausīti un sadzirdēti pilnīgi visi interesanti. Šodien es pārstāvu vairākus uzņēmumus un es lūgtu, lai jūs ieklausītos vairāku uh, miljonu cilvēku balsīs, uh, ir, eh, tas ir pusotrs miljonus darba vietu Eiropas Savienībā, kas ir cieši saistīts ar tabaks ražošanu un tabaks izstrādājumu ražošanu. Un vēlēs, lai jūs noslēgumā uh, redzat, iepazīstaties ar šo citātu. Noslēgumā es vēlējos pateikties par to, ka varēju piedalīties uzklausīšanā. Uh, Un es ceru, ka nākotnē jūs uzklausīsiet eh, ļu, visu to viedokļus, kas ir nodarbināti eh, tabaks ražošanas jomā. Mēs gribam tādu likumdošanu, kas balstītos uz konkrētiem pierādījumiem. Diemžēl šis priekšlikums tāds nav. mūsu uh, asociācijā iekļautie uzņēmumi lūdza, lai likumdošana būtu proporcionālāk, mazāk ierobežojošāka, piemēram, lai tiktu ieviesti tādi pasākumi, kas patiešām novērš to, ka bērni pirktu tabaks izstrādājumus. Tā tad ir jābūt efektīviem pasākumiem, nu, un mēs tos tikai uzņēmtu ar atplastām rokām. Uh, Ja jums ir mm, jautājumi par alternatīviem priekšlikumiem, ko esam izstrādājuši mēs, un ja vēlties uh, atgriezties pie manā prezentācijā izteiktajām domām, būšu priecīgs ar jums iesaistīties dialogā. Paldies! Došu vārdu Rīzes kundzei, citi kolēģi nav pieteikušies. Rīzes kundze, jūs esat pagaidām vienīgā. Okay. Merci, monsieur le président. C'était... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šis jautājums ir uh, tabaks industrijas uh, pārstāvim. Es uh, viņām piekrītu, kad viņš šaubās par mūsu likumdošanas efektivitāti attiecībā uz brīdinājumu izvietošanu uz iepakojumu, Tādēļ es aicināju arī, ka ir jārīko informācijas kampaņas, kā Kanādā, Jaunzēlandē, Austrālijā, bet uh, runājot par uh, to, ka trūkstot pierādījumu tam, ka tievās uh, cigaretes un ar uh, piparmētru garšu, aromatizētās cigaretes, tad statistika runājot par apvienoto karalisti, uh, Franciju un citu valstu datiem, tad jāsaka, ka sievietēm tagad plaušu vēzis ir vairāk izplatīts nekā krūtsvēzis, un tas tieši apliecina šo cigarešu kaitīgumu. Tālāk par elektroniskajām cigaretēm runājot, es piedaru tiem, kuri uzskata, ka tas ir līdzeklis, kā pārtraukt smēķēšanu, un tādēļ runājot par nikotīna saturu, tam ir jābūt reālam. Uh, un es vēlreiz uzstāju, ka tas ir uh, smēķēšanas pārtraukšanas līdzeklis un uh, vajadzētu tādu kampaņu organizēt, lai nodrošinātu, ka bērni netiek, nepērk uh, Eh, tabaks izstrādājums. Jāsaka, e-cigarešu tirgus ar vien paplašinās, un kas var mums apliecināt, ka šīs cigaretes eh, pēc kādiem gadiem nekļūst par izklaides objektu, un ka tās eh, būs īpaši pievilcīgas jauniešiem, kurus mēs šobrīd vēlamies aizsargāt, un kā nodrošinās, ka tas būs tikai līdzeklis, lai pārtrauktu smēķēšanu, palīdzētu pārtraukt smēķēšanu. Paldies! Makevans kundze. Man ir jautājums tabakas ražotāja asociācijas pārstāvim. Jūs teicāt, ka vēlat, jūsu uzņēmumu vēlas, lai jaunieši nesmēķētu. Vai esat informēti par Pasaules veselības aizsardzības veikto pētījumu par to, ka bērni jau tagad sāk smēķēt skolās pat ne jaunieši un ka bērnu zēnu smēķētā īpatsvars pieaug un uh, arī Zviedrijā arvien vairāk meiteņu smēķē, vai jūs uh, esat informēts par šiem datiem? Pagājuši nedēļ mums bija uzklausīšana par reklāmu un par summām, ko tabaks industrija tēlē ASV reklāmai, un mums teica, ka mums uh, mūsu rīcībā nav datu par Eiropas Savienību. Es gribētu zināt, vai jums šāda informācija ir, varētu mūs informēt par to. Tālāk jūs pieminējāt tiesas procesu ESV, kur tika runāts, ka trūkst pierādījumu. Vai jūs esat uh, iepazinušies ar 2012. Ziņu, gada ziņojumu par smēķēšanas kaitīgumu un reklāmu Uh, kas orientēta uz jauniešiem, kā šie, šī reklāma ir īpaši pievilcīga jauniešiem un rosina tos uzsākt smēķēšanu. Vai jūs uh, varētu pastāstīt par uh, iepakojumu saistību ar veselību? Paldies, nolasīšu runātāju sarakstu. Katram ir viena minūte. Andersons kundze, Zumers kundze, Fielners un Karls Šlīters. Andersons kundz, lūdzu. Uh, have... Paldies, ir izskanējuši argumenti par nelegālo cigarešu tirzniecību, un man jautājums ir tabakas industrijas pārstāvim, vai uh, nebūs tā, ka jūs palīdzēsiet slēgt visus šos nelegālos ražotājus un jūs nosauc par Goliātu šobrīd, vai jūs varētu pastāstīt uh, par to, kā jūsu minētā nelegālā tirzniecība sasauc ar uh, aktīvistu, nu pat teikto par to, ka jūs paši esat iesaistītas šajā nelegālajā tirzniecībā, un ceturtais lielākais tabaks ražotājs no 2004. līdz 2010. gadām parakstīja vienošanos par summu par 1,65 eh, miljārdi eiro eh, cīņai pret eh, cigarešu tirzniecību un kā uh, Uh, apmaiņā pret to šis uh, tiesību akts ir uh, tāds pielaidīgāks. Zomers kundze, lūdzu, paldies! Es varēju ierasties novēloti, tādēļ dzirdēju tikai pašas uzstāšanās beigas. Es dzirdēju, te runāju par mentolu cigaretēm un ka vajadzētu šādus produktus aizliegt. Ja, piemēram, šie um, šīs aromātiskās vielas tiktu um, aizliegtas, un tas nozīmē, ka nāktos aizliegt arī šņaucam tabaku, kas īstenībā nav tik kaitīgi veselībai, jo tā vienmēr ir papildināta ar konkrētu aromātu. Uh, Un komisija te mēģina sev piešķirt neskaitāms pilnvaras, nosakot arī uh, to, kādam ir jāizskatās cigarešu iesaņojumam, vai komisija varēs cīnīties pret nelikumīgu produktu ienākšanu tirgu. Man šķiet, ka nē. Jo, ja daudz kas tiks standartizēts, tad uh, es domāju, ka radīsies vēl daudz vairāk viltojumu un visu beidzot. Uh, šī izsakošanas sistēma, kādas izmaksas tā varētu nest sev līdz. Paldies, Vielmar kungs, vienu minūtu. Thank you very much, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man ir viena, vai teiksim, cita iebilde pret šo projektu. Uh, Es nedomāju, ka tas pietiekami regulē uh, atkarību izraisošos un kaitīgās vielas, kas ir cigarešu saturā. Man labāk patikt, ja vairāk būtu runa par šīm vielām, nevis par garšu un aromātu. Un par, runājot par mentolu, es neesmu nevienu, no viena dzirdējusi, ka tas ir tas galvenais faktors, ka šī garša ir uh, citādāka kad es biju jauns un zaļš un mēģināju smēķēt, ne jau nu tādēļ es to mēģināju, ka, ta, ka šī garša bija laba, es vienkārši biju muļķis un domāju, ka tas ir forši. Un ne, šeit jau nav runa par cigarešu garšu. Un kādi ir zinātniskie pierādījumi, neesmu nekādus tādus dzirdējis. Paldies, Šlīterkungs, un pēc, un pēc tam Rebeka Harms. Jā, esmu dzirdējis par daudziem citiem tiesas lēmumiem, kas saka pretējo tam, uh, uz kuru jūs atsaucāties, bet es gribētu zināt, kāds ir ražotāja viedoklis par uh, šo at, brīdinošo attēlu izvietošanu uz cigarešu paciņā mums ir 2013. 2012. gada pētījumi par Kanādu, Austrāliju un citām valstīm, un visi šie pētījumi liecina par to, ka šāda metode ir ļoti efektīva, un pat ja tā nav ļoti efektīva, tā neko nemaksā. Un uh, tas ir ļoti derīgs pasākums un lēts varbūt ASV trūkst naudas un, un, un darbinieku un nevar apkopot visus šos, uh, šos rezultātus, bet jums jau ir daudz naudas un jūs varat apliecināt, ka šie brīdinājumi ir efektīvi. Rebeka Harms, paldies! Gribēju uzdot vienu jautājumu, kas ļoti daudz nodarbina gan parlamentāriešu, gan uh, cilvēku, pilsoņu prātus. Gribēju pavaicāt. Uh, cik daudz uh, cilvēku strādā jūsu ražotāju asociācijā. Gribēju pavaicāt, cik liels bija jūsu budžets pēdējo divu gadu laikā, lai veiktu interešu pārstāvniecību Briselē. Gribēju arī pavaicāt, kādēļ jums šāda uzklausīšana nešķiet pietiekama, lai aizstāvētu savus intereses. Es gribu teikt, ka pie jums strādā ļoti daudz cilvēku, kā interešu pārstāvi, un es varu tikai uh, lēst, ka jums ir ārkārtīgi liels budžets atvēlēts, lai turpinātu izsakot tabakas direktīvas pieņemšanai. Paldies, un pirms dot vārdu turpmākajiem ekspertiem, došu vēlreiz vārdu uh, Borža kungam. Viņš atkal ieradīsies pie mums ceturtdien, runājot par citu jautājumu. Lūdzu. Jā, paldies. Man ir jārunā lauksaimniecības padomē par zirgu gaļas jautājumu. Jā, un tad arī es gribētu sniegt tagad precizējumus. Jautājums, vai mums ir juridiskais pamats? Jā, mums tāds ir, un līgums mums uzliek par pienākumu noteikt augstus sabiedlī, sabiedrības veselības standartus iekšējā tirgu, un tas ir līguma 114. pāns, kas ļoti skaidri to nu, prasa. Tālāk šie lēmumi, kas ir pieņemti ASV tiesā, e, ir e, Rilinkunga piesauktie lēmumi, bet ir arī citi citi vienlīdz svarīgi tiesas spriedumi, kas saka kaut ko citu, un ASV augstākās tiesas Uh, spriedums, bet nebūtu arī, tagad jāgaida, ko augstākā tiesa lems, bet nebūtu jau arī nekas slikts, ja tiesa nolēmtu citādāk, jo 14 dalību valstis ir noteikušas savā likumdošanā prasības noteikt uh, izvietot brīdinošus attēlus, bet mums jau ir jāraugās uz to, ko lems Eiropas Savienības tiesa, nevis ASV augstākā tiesa, jo ne, Uz mums, mēs jau nevadāmies no ASV konstitūcijas savā darbā. Tātad tās valstis, kuras ir ieviesušas brīdinošus attēlus vai pat uh, nepievilcīgu iepakojumu, nevien, nevienā no šīm valstīm nav datu par to, ka tā rezultātā būtu pieaugusi nelegālā tirzniecība. Uh, ar cigaretēm un ka tam būtu kāda saikne ar veselības brīdinājumiem vai uh, brīdinošiem attēliem. Un ir bijuši arī Eiropas Savienības uh, tiesas uh, spriedumi par to, ka tiesiskais pamats ir izraudzīts pareizi, tas ir 104. līguma pants. Liels paldies, komisāra kungs, un tagad. Uh, ir ļoti labi, ka mums ir tik ievērojami eh, institūciju pārstāvi eh, klāt un kas var paust eh, savu viedokli aizstāvēt un tagad dosim vārdu mūsu ekspertiem. Vispirms vārds dāmai piecas minūtes, lai viņi varētu atbildēt uz kolēģu uzdotiem jautājumiem. Lūdzu. Es domāju, ka man pat nevajadzēs piecas minūtes, jo lielākā daļa jautājumu nebija adresēti man. Bet bija viens jautājums par um, brīdinošo attēlu efektivitāti, ko uzdeva Rīsas kundze. Un es atsaukšos uz vienu pētījumu, kas ir ļoti svarīgs Uh, Urugvāja ieviesa šādu satēlus, kas noklāja 80% paciņas uh, abās pusēs. Un tajā, tā rezultātā jauniešu meķēšana samazinājās par 8% un citās iedzīvotāju grupās par 4,3%. Un un šis rezultāts ir labāks nekā bija sākotnēji prognozēts. Un šie dati tiešām apliecina, ka šādi pasākumi ir efektīvi, ka cilvēki pērk mazāk cigaretes kopumā. Un Argentīna, kas ir Ugur, Urugvajas kaimiņu valsts, piedzīvoja cigarešu tirzniecības apjomu pieaugumu, jo tur šādi pasākumi netika ieviesti. Uh, Tas ir, eh, to es gribētu teikt eh, noslēgumā un ceru, ka otrajā raundā eksperti varēs jums sniegt vēl citus pierādījumus. Tagad Vērinkungs lūdzu. Paldies. Jā, man tika uzdots lielākais jautājums skaits. Rīsas kundze jautāja par to, vai ir pietiekami pierādījumi, uh, un par spīt manas uh, blakus sēdētājas teiktajam, es gribu teikt, ka uh, dati, kas ir apkopot par atsevišķām valstīm, liecina par to, ka šādu veselības brīdinājumu izmantošana nekad neietekmē cigarešu pārdošanas patēriņa apjoms. Nekur nav. Šeit ir, protams, uh, pētījumi par uh, šiem brīdinošajiem attēliem, kurās ir smēķētāji aptaujāti uh, par uh, šo brīdinājumu ietekmi, un šīs atbildes nesaskan ar sākotnējām iecerēm. Es nevaru komentēt Urugvajas vai Argentīnas datus, bet par Kanādu uh, Uh, šie brīdinājumu izmēru palielināšana no 25 uz 50% no paciņas virsmas nekādi neietekmēja smēķēšanu šai valstī. Tālāk par neseno pasaules veselības organizācijas pētījumu. Vēstu par to informēts, neesmu informēts, bet uh, es labprāt iepazītos ar šo pētījumu. Ja jūs varētu man to nosūtīt, es būtu pateicīgs un ar jums apspriestu šā pētījuma rezultātus. Tāpat manā rīcībā nav datu par kopējo. Uh, summu, ko mūsu as, asociācija iztērē reklāmai Eiropas Savienībā. Mums ir trīs uh, dalībnieki mūsu asociācijā, bet mums nav pašiem nekādu dati pieejam par šiem jautājumiem. Andersens kundze jautāja par nelegālo cigarešu tirzniecību un ko nozare dara, lai slēgtu nelegālās ražotnes. Varu uh, jums apliecināt, ka darām visu, kas ir mūsu spēkos. Mūsu zīmoli, par ko arī šobrīd diskutējam, mums ir ļoti svarīgi. Mēs sadarbojamies ar tiesību sargājušām iestādēm daudzās valstīs, lai novērstu to, ka mūsu zīmoli tiktu kopēti vai viltoti. Bet ir arī, protams, citi nelegālās tirzniecības uh, apkarošanas veidi, bet mēs esam tirzn, zīmolu īpašnieki un mums ir īpašas kompa, eh, komandas, kas eh, raugās uz to, kā aizsargāt mūsu eh, zīmolus un vērsties pret nelegālām kopijām un imitācijām. Tālāk par šiem sadarbības līgumiem, kas šeit tika piesaukti. Kad mēs runājam par uh, projekta 14 pantu un izsekojamības sistēmu, tad jāsaka, ka tas attieksies tikai uz uh, produktiem, kas ražot Eiropas Savienība, tā kā apvienotā karaliste un īrijā. Šis, uh, šī sistēma neattieksies uz tām valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības un uh, diemžēl, eh, aktīvi nodarbojas ar nelegālo tirzniecību. Pagājuši gada pieņemtais protokols, ko es piesaucu, attieksies tikai uz tām valstīm, kas tos būs, to būs ratificējušas. Ceru, ka tā tad runājot par šo iepakojumu. Es gribu teikt tiešām, kā to Fjaunerkungs teica, nav jau galvenais iepakojums vai iepakojums garša, bet mums ir jādara viss, es piekrītu Fjaunerkungam, lai novērstu to, ka bērni sāk smēķēt. Uh, Šlīterkungam atbildu. Manuprāt, mums ir jāpatur prātā tas, ka Mums ir eh, jā, tomēr piesardzīgi jāizvērtē šie pētījumi par eh, to, ka ir eh, jāpalielina brīdinājumu izmērs un ka ir jābūt tikai attēliem, brīdinošiem attēliem. Uh, Eh, šeit ir tomēr atšķirīgas debates. Eh, tagad tie ir 30%, tad būs 40%, un patiesībā jau visi patērēti Eiropas Savienībā ir informēti par šo risku. Uh, Un ja šis eh, izmērs palielināsies, tad būs lielāki burti, bet tas jau neko citu nedos. Un komisijas pētījumi arī liecina par to, ka netrūkst informācijas par risku, kas ir saistīts ar smēķēšanu, par smēķēšanas negatīvo ietekmu uz veselību. Hārmsas eh, kundze jautāja, cik uh, daudz darbinieku mūsu trim uzņēmumiem ir Briselē, kas nodarbojas ar interešu aizstāvību. Ir jāpalūkojas lobbyistu mājaslapā, un tur jūs šo informāciju noteikti varēsiet viegli atrast. Man šādas informācijas nav šobrīd. Runājot par komisāru komentāru Viņam ir pilnīga taisnība, kad viņš norāda, ka iepriekšējā direktīvu atbalstīja Eiropas Savienības tiesa ar savu nolēmumu, bet šajā nolēmumā ir svarīgi elementi, kas apstiprina mūsu viedokli par to, ka direktīvai nav pareiza tiesiskā bāze, nav runa par harmonizāciju iekšējā tirgu, un patiesībā šī direktīva rada lielākus šķēršļus tirzniecībai nekā tā likvidē šos šķēršļus. Komisārs jautāja, vai man ir pierādījumi par to, ka lielāka izmēra brīdinājumi veicinās nelegālo tirzniecību nelegālā tirzniecība, par ko es satraucos, drīzāk ir saistīta ar aizliegumu noteikšanu. Piemēram, aizliegumi izmantot mentoli cigaretes vai tirgot tievākas cigaretes, tad šie patērētāji daļa pievērsīsies citiem izstrādājumiem, bet daļa uh, raudzīsies uz nelegālo melno tirgu. Un uh, citas valstis, atskaitot Eiropas Savienību, negatavoja šādas cigaretes pasaulē aizliegt. Paldies! Kārlam Haidzam ir papildi jautājums. Jā, gribēju ražotāju pārstāvim uzdot vienu jautājumu. Jūs teicāt, ka reklāmas ietekme uz cilvēkiem nemaz nav tik liela, Nu, kādēļ tad jūs esat tā nobažījies? Un runājot par 700 tūkstošiem uh, patērētāju, kas diemžēl katru gadu atstāja šo pasauli, tad es uh, domāju, ka ražotājiem ir interesi piesaistīt jaunas dvēseles. Nu, šķiet, ka reklāma ir pietiekams svarīgs faktors. Tātad, kurš par reklāmu runās? Apologies, I would be happy to, uh, to address the... Uh... Priecājos, labprāt atbildēšu uz šo Karla Heinz Florens jautājumu. That does not play a role. Tā nav iepakošana, kas liek cilvēkiem sākt smēķēt, un arī ne reklāma, bet lielākā daļa reklāma Eiropas Savienībā jau ir aizliegta, un tieši šajā parlamentā tas bija pirms desmit gadiem, kad tika spriests par tabakas izstrādājumu reklāmas aizliegumu. Iepakojums informē patērētājs par produktu un tā sastāvu. Un tad viņi var izvēlēties, vai viņi lieto to vai nē. Mēs izmantojam šo iepakojumu un reklāmu tur, kur tas ir atļauts, tā lai informētu patērētājs par preču pieejamību. Es jau saku jums, mēs, protams, nevēlamies, lai bērni uh, smēķētu. Mēs nevēlamies to, bet mēs vēlamies, lai mēs varētu laist tirgū savus produktus tiem pieaugušiem, kas izvēl, izvēlas uzsākt smēķēšanu, kas izvēlas smēķēt. Un es domāju, ka tur iepakojumi ar lielu lomu spēlējumu. Paldies, saka priekšādātājs. Līdz ar to mēs esam noslēguši šo sarunrodu, vai ne tā? Jūs vēlēties vēl piemetinot, ko nebūtu labi? Izteikšos pavisam, pavisam īsi. tika mm, citēts ASV piemērs. Un te gribētu atgādināt, ka tiesnesis Keslers 2008. gadā pieņēma šādu lēmumu, teica, ka tabaks uzņēmumu pārkāpa federālos mārketinga noteikumus, jo viņiem bija ilgtermiņa schēma slēpt no iedzīvotājiem smēķēšanas kaitējumu. Bet kas īpaši attiecas uz uh, viņu attiecībām eh, un vēlmi noliegt to, ka mārketings ietekmē jauniešus. Nu, nu tad var jums teikt, ka lūk, atsevišķi eh, uzņēmumi, kas aizskajās, teica, ka lūk, ka tirku, kur viņi lēž klājā visu šīs reklāmas, eh, nesot jauniešu la, mērķaut, ar ja, jauniešu mērķautorību, bet, nu, katrā ziņā te ir ļoti interesants tāds debatas, kas norisinājās toreiz ASV, kas varētu būt interesants arī šajā kontekstā. Paldies, esam beiguši otro ekspertu paneli. Un uh, īrijas veselības ministrs uh, vēlējās mums veltīt dažus vārdus. Gribēju jums jau uzreiz pateikties par jūsu uzstāšanos, par piedalīšanos un došu tagad jums vārdu noslēgumā. Thank you, Mr. Chairman. Paldies priekšādātāji. Pāris komentāru. Pirmām kārtām gribu teikt paldies Barletī kundzei par lielisko prezentāciju un par komentāriem. Paldies arī Rering kungam par to, ka viņš ir ieradies. Man tomēr jāsaka, ka nevar piekrist daudz kam no tā, ko jūs teicāt. Jo, manuprāt, tas neizklausās ticam, jūs sakat, ka, lūk, vairāk informācijas sniegšana nemainīs uzvedību, tas, manuprāt, ir kļūdaini. Tas tāds retorisks jautājums, nu, ja tas nemainīs uzmanību, tad tieši tā, kāpēc tad jūs tik ļoti baidāties no tā? Šais ir jautājums, kas lielākoties pirmām kārtām skar tieši veselību. Jūs runājat par nepamatot iejaukšanos, bet es gribu jums vajadzētu, vai tad nav pamats mums glābt dzīvības, vai tas ir nepamatot, ka cenšamies samazināt veselības kaitējumus? vai nav mums taisnība, kad mēs vēlamies samazināt cilvēku ciešanas, un vai tad mums nav tiesības sam, aizsargāt savus pilsoņus, tos ar bērnus. Es domāju, ka mums ir viss pamats to darīt. Es domāju, ka tas ir pat mūsu vairāk kā pamats, tas ir pienākums. Es, ja jums ir vēl kādi citi argumenti un citi pasākumi, kā to darīt, labprāt uzklausīt to, kas varbūt varētu nākt kā papildus eh, jau plānotajiem pasākumiem. Tiešām ir ārkārtīgi bažas radoši, kla, radoši klausīties tajā, kas bija tas sakāms Lindai Makevenai, kad viņa teica, ka lūk, arvien vairāk pieaug eh, puiku smēķēšanas. Ska, eh, ska, smēķējušo puiku skaits, un nevaram izlikties, ka parlamentam nav par to nekādas daļas. Vēlreiz Martīnai Andersnē, paldies par atbalstu, un atbalstu arī šai direktī, šim direktīvas projektam. Un kā viņa teica, ka ja šo produktu izmanto tieši tā, kā ražotājs to vēlas, lai to izmanto, tad tas faktiski nogalina iedzīvotājs. Un tad, ja tiek runāts par šiem eh, vairāk, lielāku atkarību izraisošiem elementiem, es domāju, ka tas šis jautājums jau atspoguļots projektā. Šliterkungs turklāt, manuprāt, teica arī ļoti svarīgus punktus, eh, atbalsta tos un. Gribu atbalstīt arī Bartaletī kundzi. Jūs runājat par Kanādu. Kopš eh, pasākumu īstenošu Kanādā, tika konstatēts, ka četreiz vairāk smēķētāji ir izteikuši vēlmi atmest smēķēšanu. Un tas ir sākuma punkts. Varbūt viņi nav vēl atmetuši smēķēšanu, bet viņi vismaz izrādījuši vēlmi to darīt. Jūs runājat par pārskatāmību vairāk kārt, un tāpat laikā, tā, kad jums Rebeka Harms vaicāja par lobēšanas budžetu, jūs nevarējāt mums nekādu informāciju sniegt. Ja mēs zinām, protams, ka ir 97 pilna laika lo, lobētāja šeit parlamentā viena no tabaks organizācijām, un diez vien zina vēl to, cik viņa līdzekļus tērē šim un vēl citiem pasākumiem šai saistībā. Un es gribētu jums teikt tā, ka saprātīgi nozara, zinot pašreizēju informāciju, ņemot vērā pašreizējo faktus, vienkārši diversificēt savu darbību uz citām jomām, tādām jomām, kas nerada tik katastrofāli ietekmu uz cilvēku veselību. Un informētība pilnīgi noteikti palīdz situācijā, un to var jums pateikt kā ārsts. E, man bija kāds pacients, kas bija diabētiķis, viņam bija otrā tipa diabēts, un uh, Un es vienkārši gribēju, lai viņi savās cigarešu paciņās, ja viņi bija smaģētā, ievieto zīmīt par, par to, ka, lūk, tas ietekmē uh, diabētu. Un tad katru reizi, kad viņš ņemtu cigaretu ārā, viņš atkal to varētu atcerēties. Un tas tiešām ir katastrofāli, ka cilvēki vienkārši par tādām lietām nepadomā. Un ir arī virkni citas slimības, kas var ļoti negatīvi ietekmēt cilvēkus smēķēšanas rezultātā. Irijas parlamentā, kad nāca klēra savu deklarāciju, uh, man lūdza ne, nesaukt tabaks nozaru par ļauno nozaru, bet kā tad citādāk varam saukt šādu nozaru, kas ražo produktu, kas ir apzināti kaitējoši, kas rada, sav, savaldzina ievelk savos valgos jauniešus un pēc tam viņus nogalina. Kā jau tika norunā, teikts daudz atmetu meķēšanu, bet daudz vairāk vienkārši mirst, un tik jau runāts par 700 tūkstošiem cilvēku. Jūs savukārt, protams, vēlties šīs tukšās nomirušo vietas aizstāt ar jauniem smēķētājiem, vai tad tā nav? Un nu, tāpēc arī jūs mēģinat eh, ievākt savos vārgos jauniešus. Es domāju, ka tā tieši, šis tiešām ir jautājums par dzīvību un nāvi. Un tāpēc vēl vienreiz, vēl vienreiz aicinu klātesošos deputātus izmantot savus pilnvaru, savu spēku, darīt labu, darīt labu iedzīvotāju veselības vārdā. Paldies! Minister, Sie sehen, dass Sie da unsere Unterstützung. Jā, ministra kungs aplaus pierādīja, ka mēs jūs atbalstām. Mēs izmantosim savas pilnvaras. Ceru, ka jūs izmantosiet savējās arī padomē, lai šī likumdošana vainagotos ar panākumiem. Gribēju jums pateikties par ierašanos. Tagad vēlējos dot vārdu Pečke Langens kundzei. Uh, Viņa uh, vada vēža profilakses nodaļu uh, Vācijas vēža izpētes centrā. Lūdzu. Much, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Lūdzu, uh, gribēju palūkt, lai parādītos pirmais attēls no manas prezentācijas ekrānā. The, the technique that I have my presentation. Okay, thank you very much. Thanks. Liels paldies! Sveicināti, godātie uzklausīšanas dalībnieki. Es pārstāvu Vācijas vēža izpētes centru. Mums, protams, arī ir savs viedoklis par uh, regulējumu, kas skars tabakas izstrādājums. Es lūgtu jūs uh, darīt visu, kas ir jūsu spēkos, un darīt to nekavējoties. esam uh, vairākus pētījumus publicējuši dažādos atzītos žurnālos, esam veikuši pētījumus par pievienotajām vielām tabaks izstrādājumos. Gribēju pastāstīt, uh, ka uh, starptautiskā līmenī valda vienotība par tabakas izstrādājumu ietver konvencijas 9. un 10. pāntu. Es gribu teikt, ka tā bija tieši Eiropas Savienība, kas ļoti aktīvi strādāja pie vadlīniju izstrādes. Kādēļ? Lūdzu, nākamo tēlu. Not possible? No. Okay. Why should additives Kādēļ šīs pievienotās vielas, papildu vielas vajadzētu aizliegt? Nu, mums ir pietiekami daudz zinātnisko pierādījumu. Un Tas ir saistīts arī ar tabakas industrijas, tabakas ražotāju pārstāvju izteikumiem. Tika teikts 99. gadā, Tiek e, izmantotas dažādas vielas, lai cigaretes garšotu labāk, lai tās e, negaršotu tik asi un lai tās neradītu nepatīkams sajūtas. Un tieši šo iemeslu dēļ tabaks ražotāji izmanto dažādas papildu vielas. Pateicoties e, zinātniskajiem pētījumiem, mēs zinām, ka šīs papildu vielas var eh, produktus padarīt patīkamākus ar patīkamāku garšu, aromātu un piesaistīt cilvēkus tabaks izstrādājumu lietošanai. Protams, eh, ja kaut kas eh, garšo labāk, tad cilvēki to vairāk vēlas lietot un tas palielina veselībai radīto kaitējumu, arī dažādu <clears throat> kroplību rašanos un nāves gadījumu skaitu. Uh, Eh, par dažādām papildu vielām, eh, par cukuru un cukuram līdzīgiem produktiem, piemēram, glukoze, fruktoze, arī medus tiek izmantoti eh, tabakas izstrādājuma ražošanā, jo šie produkti uzlabo cigaretes garšu, izstrādājumu garšu, tie garšo labāk, tie mazāk kairina jūsu rīkli un tad, kad uh, eh, cigarete tiek aizdedzināta, tieši šīs papildvielas arī veicina tās kancerogenitāti. Tas ir zinātniski pierādīts fakts. Kādēļ mēs atļaujam saldināt eh, šo tabakas indi? Tālāk mentols. Ir veikts veikts pietiekami daudz dažādu pētījumu, kas pierāda, ka mentols arī uh, dūmu garšu padara patīkamāku. Un mentolam ir arī tāda vēsinoša iedarbība, tas nedaudz. Uh, nomēdē garšas kārpiņas, mentolu izmanto arī dažādos, ehm, dažādās zālēs, piemēram, klepus tabletēs un tā tālāk. Un, ja jūs eh, smēķējat cigareti ar mentolu, jūs dūmus varat ievilkt daudz dziļāk. Tātad mentola iedarbība nav apstrīdama. Metāla cigarešu tirgus Eiropā ir visai uh, nenozīmīgs, bet tabaks ražotāji vēlas šo tirgus segmentu padarīt krietni lielāku. Nu, tas nav nekāds noslēpums. Par to viņi runājuši savās tikšanās reizēs. Tādēļ jāsaka, ka mentolu izmanto nevien cigaretēs. Mentols tiek izmantots arī citos tabaks izstrādājumos. Tālāk, lakrica. Arī lakrīces izmantošana cigaretes padara garšīgākas, tā teikt, un uzlabo garšu, uzlabo smaržu. Ir pietiekami daudz dažādu pētījumu un pierādījumu. kas uzsver to, ka arī lakrica, ja tā ir pievienota cigaretēm, tabaks izstrādājumiem, uh, Uh, rada papildus kancerogēno risku, tad, kad tā uh, tiek dedzināta. Tālāk ir arī dažādas papildvielas bez garšas, piemēram, saistvielas un krāsvielas, kas arī aizdedzinot cigareti vēl palielina kancerogēno risku. Ir pietiekami daudz pētījumu, kas šo teoriju tikai argumentē. Papildvielas bez garšas eh, arī padara šos produktus pievilcīgākus patērētājiem. Tālāk. Runāšu par to tirgus daļu ko vēlas aizliegt komisija savā priekšlikumā. Tātad raksturīgas garšas, protams, tieši šādu izstrādājumu ražošanu ir jāaizliedz. Mēs nedrīkstam uh, pieļaut, ka cigaretes garšotu, piemēram, pēc e-, eksotiskiem augļiem, pēc šokolādes vai vaniļas, jo tas, protams, produktus padara tikai pievilcīgākus. Jā, paganām šis, šī tirgus daļa ir ļoti maziņa. Tā rada risku Un, protams, jauniešiem šie produkti liekas pievilcīgāki, tādēļ tie ir e, jo bīstamāki. Bet ir arī e, kāda lielāka tirgus daļa, lielāks tirgus, e, kur noteikti ir jāievieš regulējums. Mums nevajadzētu aizmirst, kādi ir galvenie tabaks ražotāji, galvenie zīmoli. Uh, this mix of additives, they dažāds vielu maisījums. ļauj ražotājiem cigaretes padarīt uh, patīkamākas, uh, mēlēji, samazina kairinājumu, samazina mm, aso garšu un ir daudz dažādu vielu, kas tiek pievienots uh, tabaks izstrādājumiem un kopā tās rada vēl lielāku kaitējumu. Un, ja, piemēram, kopā tiek eh, jauktas dažādas vielas, to uh, sajaukums var radīt tikpat lielu kaitējumu kā vienas uh, vielas lielāks daudzums. Un, ja tiek pieaugts ļoti liels daudzums dažādu vielu un tās tiek pieaugts ļoti mazos apmēros, tad ir ļoti grūti noteikt kaut kādas sliekšņu vērtības aizliegumiem un šīs vielas kļūst jo bīstamākas tad, kad tās tiek aizdedzinātas. Tālāk, nākamajā attēlā mēs runājam par jaunām tehnoloģijām, kas tiek izmantotas, lai piesaistītu vēl vairāk cilvēkus, lai pavēlždzinātu viņus ar šo tabaks indi. Tās ir kapsulas, kas ir uh, pildīts ar dažādām vielām, lai produktus uh, eh, izstrādājums padarītu patīkamāks, pievilcīgāks. Ko tad darīt? Mēs vēlamies, lai visas papildu vielas, kas uzlabo tabakas garšu un pievilcību, tiktu aizliegtas. Kam dēļ? Mēs gribam aizsargāt jauniešu, lai viņi vispār nesākt smēķēšanu, un mēs vēlamies, lai smēķētāji, ja esošie smēķētāji, atmestu šo nelāgo ieradumu. Uh, Nu, ko darīt? Visu karcinogēno uh, vielu aizliegums, kas ir karcinogēns gan uh, tad, kad tās netiek dedzināts, gan uh, tad, kad tās tiek dedzināts, lai mēs varētu aizsargāt patērētājs un samazināt dažādas slimības un mirstību. Ko tad nedarīt? Ir nevajadzētu noteikt maksimālās sliekšņa vērtības papildvielām. Kādēļ? Mums nav nekādu metožu, lai noteiktu sliekšņa vērtību īpašai vērtībai. Un e, jāsaka, ka daudzu dažādu vielu miedarbība e, rada patīkamāku garšu, cigaretes e, ir tādas liekas vieglākas un dūmu ir iespējams ievilkt dziļāk. Tādēļ ir jāizniedz kancerogēnie kancerogēnās vielas Un ražotājiem, kā arī importētājiem, ir jāpierāda, ka jebkura viela, kaut vai vismazākajos daudzumos, ko viņi vēlas pievienot tabakai, eh, ir nekaitīgāka. Un es jums varu piedāvāt pietiekami daudz dažādu eh, zinātnisko pētījumu un eh, sarakstu ar to, kādu vielu izmantošana ir jāaizliedz. Paldies! Vielen Dank, Frau Peschke. Paldies Pēčkis Langens kundzei, un tagad uzstāsies Luks Jonsens. Viņš pārstāv Eiropas vēža asociāciju. Lūdzu, desmit minūtes. Mr. Chair, uh... Priekšsēdētāji kungs, uh, deputāta kungi Es runāšu par nelegālo tirsniecību, pētu šo jautājumu kopš 1992. gada un esmu publicējis vairākus rakstus, 18 rakstus. Pirms 20 gadiem t, industrija ka apgalvoja, ka tabaks kontrabandas apjoms ir saistīts ar nodokļu līmeni, jo augstāk nodokļu, jo lielāks kontrabandas apjoms. Bet jāsaka, ka pirms 20 gadiem situācija bija atšķirīga. Dānijā bija augsti nodokļi un maza kontrabanda, un Spānijā bija zemākie nodokļi un milzīgs kontrabandas apjoms, un uh, arī Itālijā bija zeme nodokļi un milzīga kontrabanda. Kāds bija iemesls? Iemesls bija tāds, ka patiesībā tabaks ražotāji paši organizēja šo kontrabandu. Un šāds viedoklis bija ne tikai man, bet arī Eiropas parlamentam 1997. gadā un arī Eiropas kopiena savā laikā tā uzskatīja un vērsās pret tabaks ražotājiem. Un līdz ar to tab 2007. gadā tika samaksāti milzīgi soda naudas, vairāk nekā miljārds katram no šiem uzņēmumiem, un arī Kanādā tika panākts ārpus tiesas risinājums par diviem miljārdiem eiro, eh, ASV dolāru ar trim lielākajiem tabakas ražotājiem. Un eh, šie Eh, š, nekad arī šis, eh, šie uzņēmumi um, nevērsās pret, pret šo noregulējumu. Galvenie iemesli ir uh, pieprasījums, ko, kas ir saistīts ar uh, cenu un legālie un nelegālie tabaks ražotāji cenšas palielināt savu tirgus daļu, izmantojot dažādus kriminālus uh, grupējumus un uh, to, ka valdības nespēja nodrošināt uh, šīs parādības apkarošanu. Bet jāsaka, ka šeit piedāvājumam ir lielāka ietekme nekā pieprasījumam. Esam veikuši pētījumu 18 Eiropas uh, valstīs, uh, kas ir publicēta žurnālā Tabako Control, un šie dati liecina par to, ka nelegālā tirzniecība nav tik daudz saistīta ar uh, ar tabaks uh, cenu, bet gan drīzāk ar to, uh, kam šīs, uh, tās ir valstis, kam ir robeža ar Ukrainu, Krieviju, Moldavu un Baltkrieviju, un šeit ir visvairāk skarts Latviju, Lietuva un kaimiņu valstis. Tagad par uh, industrijas apgalvojumiem, ka uh, nepievilcīgs iepakojums veicinās nelegālo tirzniecību. Šeit jūs redzat Filipa Morisa uh, mājaslapā izlasāmu citātu, ka vairāk eksperti apgalvo, ka nepievilcīgs iepakojums uh, atvieglos um, nelegālo tirzniecību un pro uh, falsifikāciju, produktu falsifikāciju. Tāpat uh, šeit ir jāsaka, ka uh, reālā situācija ir tāda, tiek apgalvots, ka šie nepievilcīgie iepakojumi ir vienkārši balti, bet tā tas patiesībā nav. Šeit uh, šie uzņēmumi sniedz nepareizu informāciju. Uz nepievilcīgajiem iepakojumiem ir veselības brīdinājumi izmantoti, un tās nav tik viegli atdarināmas un imitējamas. Vēl kāds melīgs apgalvojums tabaks industrijas pārstāvi apgalvo, ka patiesībā katru produktu var viegli nokopēt, katru veidolu var viegli nokopēt. Un šeit uh, to saka Filip Moris uh, šo izteikumu lieto, lai uh, runātu par izsekošanas sistēmu izveidi. Un šeit tiek apgalvots, ka pat um, akcijas markas var viegli viltot un imitēt. Tālāk par Uh, to, ka šādi, šādu iepakojumu viltošanas izdevumi būs lētāki, bet arī tā tas nav. Ja, teiksim, uh, iepakojuma uh, izmaksa ir viena, viena trešdaļa no produkta iepakojuma, tad šeit var runāt par uh, to, ka šeit patiesībā reālās izmaksas būs varbūt daži centi, un ja paciņas cena ir 4 eiro, tad tam patiesībā nekādas ietekmes nav. Un uh, kas tagad par ietekmes novērtējumu būtu sakāms? 93. Uh, lapusē šeit ir tāds pats secinājums Uh, nozars pārstāvi apgalvo, ka nepievilcīgs iepakojums veicinās nelegālo tirzniecību, kaut gan nekādu uh, ap, pārliecinošu pierādījumu šim apgalvojumam nav. Ietekmes novērtējums apvienotajā karalistē veikts un ir norādīts, ka standartizētas uh, tabakas paciņas Uh, uz tām ir jāizvieto krāsaini attēli un veselības brīdinājumi un uh, dažādi slēpti marķējumi. Bet jāsaka, kā, protams, uh, viss mūsdienās ir atdarināms un tas nav liels, um, liels šķērslis. Tagad dati par Kanādu. Uh, Eh, dažādās provincēs šeit ir uh, ieviest šīs prasības atšķirīgi vairumā uh, provinču 2008. gadā, tad uh, tika piedzīvots ievērojams kritums. 2010. gadā ir aizliegts izmantot ar, aromatizētāju vielas. Uh, Un šeit atkal ir šajā 2010. gadā piedzīvots ievērojams kritums nelegālajā tirzniecībā. Un tagad par nelegālās tirzniecības apkarošanas protokolu, kas tika pieņēmts 2012. gada 12. novembrī Se Seulā. Vēl tas ir jāratificē 40 valstīm, lai tas spētos spē, stātos spēkā. Pagaidām protokoli ir parakstījuši tikai 13 valstis. Protokols nosaka pienākumus izmantot uh, drošus un uh, uh noturīgus uh, identifikācijas marķējumus uz visām, visām cigarešu paciņām. Uh, Uh, pakām, uh, kastēm un uh, lielākiem iepakojumiem. Viens no svarīgākajiem pienākumiem šajā protokolā ir uzlikts tabakas ražošanas industrijai. Tas 8. panta 2. punktā ir rakstīts, ka katra uh, līgumslēdzēja puse uh, Uh, pati veiks uh, kontrols pasākumus un nenodos tos uh, tabaks industrijas pārziņā. Jāsaka, šajā jautājumā mēs runājam par senu parādību, par to, ka šie uzņēmumi paši ir iesaistīti nelegālajā tirzniecībā un nenodrošina uh, Uh, drošu datu uzglabāšanu par izsekojamību. Uh, dati būtu jāglabā uh, dalību valstu un Eiropas Savienības līmenī, nevis katrā tabaks ražošanas uz, uzņēmumā, kā tas šobrīd ir paredzēts. Ja mēs vēlamies nodrošināt izsekojamību, tad ir jābūt saiknēs starp inikāciju Uh, unikāliem uh, marķējumiem uz uh, iepakojuma virspuses, lai nebūtu jāatver iepakojumi paciņas pakas, lai uh, varētu pārbaudīt šo marķējumu. Un noslēgumā gribu teikt, ka nav pierādījumu tam, ka vienkārši iepakojums veicinās nelegālo tirzniecību, jo uz šā iepakojuma vienmēr būs norādīti veselības brīdinājumi, būs izvietoti lieli attēli, kurus būs grūti viltot. Un uh, iz, uh, datu uzglabātāju uzņēmuma izvēle ir jāpieņem Eiropas Savienībai kopumā un dalību valstīm. Šīs funkcijas nedrīkst deleģēt tabaks ražošanas industrijai. Paldies! Jās paldies, saka priekšsēdētājs. Nākošais runātājs ir Dēvids Hemons no Sabiedriskās veselības skolas uh, Kanādā Vaterlo. Es paldies, tiešām priecājos, ka varu būt šeit. Uh, Mani lūdzu ar jums runāt par to, kas saistīts ar iepakošanas un marķiešanas politiku. Un sākumā es jums arī gribu teikt atsauc, ka lūk, te tika runāts par Dāvidu un Goliādu. Mans vārds ir Dāvids, bet nu, es ne, neuzņemos uh, to godu būt jūs pieminētais Dāvids. Kanādā ir bijuši vairāki ties, tiesu, tie, vairākas tiesas prāvas, kas saistīts tieši ar eh, šādu veidu jautājumiem, un par tiem jums arī pastāstīšu reklāmā un uh, mārketings, protams, ir ļoti svarīgi, ļo, tiem ļoti svarīgi lomu, spēl, lomu spēlējumu cigarešu izplatīšanā. Izglītībā ir, bijis, nā, ir nācies daudz vairāk attīstīties, tāpēc, ka tiek samazināt pamazām mārketinga kanāli. Iepakojums līdz ar to kļūs ar viensvarīgāks. Uh, Un, lai iepakojums būtu veiksmīgāks savu uzdevumātiem, jāsasniedz iespējamai potenciālais meķētāji pēc iespējama agrāk viņa vecumā. Un jākoncentrēs nevis uz cigarešu kvalitāti, bet drīzāk uz dzīves stila reklāmu. Un tāpēc iepakojumi ir šausmīgi liela nozīme, jo tam ir ļoti tālu aizsniegts, pa apmēram 100 miljonus smēķētāju Eiropā. Tad vidējais smēķētājs redzēs šo paciņu apmēram tūkstots reižu gadā. Uh, Un uh, tā, tā ir arī ļoti redzama arī to vidū, kas nesmēķē paši, lūk, uh, mazumtirniecības vietās un citur. Pastāstīšu jums par pierādījumiem trijās jomās trijos aspektos. Viens, vien, pirmkārt, runāšu par standartizēto, jeb, kā jūs sakat, vienkāršo iepakojumu. Lūk, kā izskatās vienkāršais iepašojums praksē. Te, lūk, ir aizņemti dažādi veidi krāsaini jauki attēli, krāsa ir standartizēta un ir obligātais valsts pasludinātais paziņojums par to, kā tabaks izstrādājums kaitē veselībai. Te netiek aiz, aizliegt nekāda veida dažādība, ir ļoti dažādas uh, formas. Uh, Jaunzēlanda bija pirmā valsts, kur ievies vienkāršo iepakojumu. 2012. gada decembrī Jaunzēlanda pavisam nesiņ, paziņoja, ka tā arī sekoši šim piemēram. Tabakas kompānijas ir uzsākuši trīs tiesas prāvas Austrālijā. E, šajā ziņā viens no šīm prāvām ir noslēgusies, un Austrālijas augstāk ties, augstākā tiesa atbalstīja vienkāršā iepakojuma ieviešanas tiesību aktu. Viens no jautājumiem, kas tiesas prāvā tika skatīts, bija pierādī, iespējamais pierādījuma trūkums tam, ka tas nāks par labu sabiedrības veselē, veselībai. Protams, šis eh, tiesību akts Austrālija ir ieviests pārāk neilgu laiku, varētu konstatēt kaut kāda veida eh, rezultātus, bet ir bijuši dažādi veidi eksperimentāli pētījumi, to starp arī publicētu pētījumu, valsts pasūtīti pētījumu Austrālijā. Un vislabākie pierādījumi faktiski nāk no pašas tabaks eh, nozars. Viņiem gan šie dokumenti ir konfidenciāli, tab un tabaks uh, Eh, bet viņiem piespieda šos dokumentus, lai atklātībā publiskot tiesas prāvas ietvaros. Eh, Viņam tātad nācās šīs savas stratēģijas publicēt. Un tur parādījās ļoti skaidri un gaiši, ka iepakojums ietekmē patērētāju eh, uzvedību. Ir ļoti labi pētījumi, piemēram, no Benzona un Hedžijas par to, ka viņiem bija šī izslidinošā paciņa mm, ar sudraba krāsā, un tur tik ļoti labi parādīts, ka tas pilnīgi noteikti ļoti labi palīdz uh, veicināt cigarešu smēķēšanu. Turklāt šāda veida iepakojumi var radīt arī tādas maldinošas uzskats par veselību. Nu, piemēram, durot priekšstatu, ka kādas cigaretes veselībai kaitē mazāk kā citas. Nu, piemēram, ja tās ir ar ziediem, apkārt vai, vai mentolu vai tā tālāk. Tāpat ir arī nepārprotam pierādījumi tam, ka uh, svarīgs ir arī šis brands jeb zīmols jauniešiem. Nu, piemēram, eh, salīdzinoši pētījumi konstatēja, ka jaunieši daudz mazāk pieņems cigareti, ja tās cigaretes tik piedāvā piedāvāts vienkāršos iepakojumos un nevis tādos, kas atspoguļo šo zīmolu. Ņemot vērā, cik ļoti spēcīgi ir atkarība no nikotīna, tad es domāju, vēl tikai nāksies redzēt, vai vien, vienkāršais iepakojums samazinās smēķēšanu pieaugošo vidū. Tas ir iespējams, varbūt pat vairāk kā iespējams, bet domāju, ka šis šī ietekme būs mazāk. Bet ļoti liela ietekme šāda veida iepakojuma ieviešanai būs eh, tajā, cik lielā mērā jaunieši uzsāks pīpēt. Uh, Tāpēc, ka, protams, ir ārkārtīgi grūti izvērtēt šo samazinājuma apmērus, bet es domāju, ka eh, līdz ar to tabaka kļūst par tādu vispārīgu produktu un eh, šāda veida vienkārši iepakojumi būs ļoti liela nozīme. Varam 100 miljonu smēķētāju Eiropā. Un pat ja tikai nedaudz eh, neuzsāks smēķēt, tad šis skaits būtiski samazinājies. Turklāt tiek runāts, ka iepakojums tiks ierobežots arī attiecībā uz e, iepakojumu. Un, un, piemēram, šīs e, stīvās cigaretes vairs nevarēs pārdoties šādos nelielos iepakojumos. Jūs jau zināt, ka varbūt šīs stīvās un superplanā cigaretes e, ir ļoti svarīgs instruments tabaks rūpniecības rokās. Es nesen pētīju viņu pētījumus par paciņu izmēriem, lielumiem un arī to, kādā veidā paciņas tiek atvērts. Tabaks nozars pētījums skaidri un gaiši parāda, ka tīvās cigaretes tiek sa, sa, saistīts ar to, ka tās ir it kā veselīgākas, veselē tur esot mazāk darbs un tā tālāk, bet tā tas viss nav. Un turklāt šīs tīvās cigaretes rada, iet, e, rada turklāt iet e, priekšstatu, ka no tām varētu zaudēt arī svaru, jo, lūk, tīvās cigaretes izmanto, tiek izmantot šis vārds. Uh, pavisam nesen no ASV Nacionālā ekonomikas pētniecības biroja tika konstatēts, pētījumi tika konstatēts, ka ļoti daudzi jaunieši smeķē tāpēc, lai kontrolētu savu svaru, samazinātu svaru. Un tas, ka cigaretes tiek sauktas par eh, tievajām, tas arī ta, vēl tālāk veicina viņu uzskatu, ka tas tiešām varētu kaut kādā veidā viņiem palīdzēt. Nozars dokumenti turklāt liecina, ka tievās cigaretes pārsvarā pērk tieši jaunās sievietes. T Par to liecina Filipa Morisa dokuments, kas identificēja mērķa auditoriju kā 15-17 gadīgas meitenes. Viens no, vien no, vēl viens sekas, kas saistīts ar dažādu e, tievo paciņu izmantojumu, tas, ka tādā gadījumā, ja ir bilžu attēli, tad šie e, veselības brīdinājumi būs izkropļoti, nepietiekami lieli, to ļoti labi parāda šis piemērs no Kanādas. Te jūs redzat, ka šis teksts uz mazās paciņas ir tik neliels, ka to pat knapi var salasīt, un arī attēls, ko valdība pieprasa uz paciņas uzvietot, ir mm, šķīps un nepietiekami atspoguļošs. Un e, uz šīs tievās nelielās paciņas brīdinājums neizskatās tik nopietnas un tik būtisks, kāds izskatās uz normālu lielumu paciņas. Pēdējais, par ko es gribu runāt, ir šie, eh, pie šies paziņojumi par kaitējumu veselībai. Valdība, protams, paredz to, ka šai paciņai ir jābūt eh, virsū šādam tekstam, kas runā ar patērētājiem. Un jāsaka, pierādījumi šai ziņā ir ļoti lieli, ka šāda veida brīdinājumi patiešām arī nonāk dzirdīgās ausīs. Ir vairāk kā simts pētījumi tiek uh, arī veikti dažādas ar smadzeņu funkciju novērošanu saistītu pētījumu ar ļoti daudziem dalībniekiem un tā tālāk. Iepriekšējā prezentācijā jūs runā, tika runāts par ASV tiesas prāvu, kur tika teikts, ka eh, virkne šo eh, pierādījumu nevar tikt atbalstīt, bet pēc tam šis, šis e, jautājums tika pārsūdzēts un apelācijas kārtībā tika atbalstīt šāda veida brīdinājumu. Nenoliedzams fakts ir tāds, ka vairāk kā 50, 50 valsts ir īstenojuši šos bilžu grafiskos brīdinājumus, un tabaks uzņēmumi ir ļoti daudz, kur uzsākuši tiesas prāvas par to uzvietošanu uz paciņām, bet es nezinu nevienu gadījumu, kad tiesa būtu permanenti, jebkurā gadījumā šāda veida brīdinājums aizliegus. Un tāpēc te varētu balstīties ne tikai uz zinātniskiem bet, pētījumiem, bet arī zinu uz tiesu lēmumu. Tad par ko liecina pierādījumi? Lieli attēli, brī, attēlis, bilžu brīdinājumi pilnīgi noteikti var demotivēt. E, smēķētājus. Bet, kā jau teicu, šādu bilžu, šādu attēlu galvenais uzdevums nav atturēt pieaugušos, e, respektīvi likt viņiem atmest smēķēšanu, bet gan drīzāk tā, likt jauniešiem neizvēlēties smēķēšanu. Pierādījums liecina, ka 60% no nesmēķētājiem Lielbritānijā ļoti labi atceras konkrētu brīdinājumu uz viens no paciņiem. 43% no tiem, kas nekad nav Lielbritānijā smēķējuši, saka, ka viņi nav, nav pamēģinājuši tāpēc, ka tie izlasījuši šāda veida brīdinājumus. E, eh, šāda šāda veida bilžu brīdinājumi ir pamatot uz skaidriem publicētiem pētījumiem, un šāda veida brīdinājumi tiešām samazina smēķēšanas uzsākšanu un palīdz arī vairāk atmest smēķēšanu. Šeit man ir dokuments no Kanādas, kur, lūk, eh, pētījums skaidri un gaiši publicēts, kur tiek teikts, ka, lūk, gadu pēc tam, kad tika uzsākti šādi attēlu brīdinājumi uzvietošanas paciņām, eh, skaitļi būtiski samazinās. Tas tiešām ir nenoliedzams fakts. Kāda ir pašreizējā situācija ES valstīs attiecībā uz starptautiskiem sadarbiem? Kā jau teicu, vairāk kā 50 valstis ir īstenojuši šādu veidu brīdinājumus. Tādas valsts kā Kaimanu salas un tā tālāk ir ieviesuši šādus eh, bilžu brīdinājumus. Daudz Eiropas Savienības valsts to nav izdarījušas. Un te jūs redzat arī, cik lielu daļu procentāli no paciņas aizņem brīdinājumus kādās valstīs eh, visvairāk tas ir taizemē. Un uh, Eiropas Savienībā šī attēla pagaidām ir tikai uz vienas no paciņas pusēm, tāpēc to var noslēpt. Bet daudz kur citur uh, pasaulē šādi, šādi attēli tiek uzlikt uz abām paciņas pusēm. Tad jūs redzat, kas notiek Kanādā, piemēram, ar uh, līdzīgi kā visām reklāmas kampaņām, sekojam rezultātiem. Uh, atsevišķās jurisdikcijās redzam, cik ļoti labi šis eh, atēliskā informācija tiek nodot tālāk, un mēs skaidri zinām, ka tā ir efektīva. Vēl viena lieta, ko vēl sa par saturu var teikt, ka jo lielāk ir šie attēli, jo šokējošāk ir attēli, jo vairāk tiek izmantot pavisam reāli cilvēki šādu kampaņu iznešanai, jo lielāks efekts var būt uz, uh, uz sabiedrību. Ja tāpat Arī iekšā paciņā iespējams ievietot informāciju par to, cik kaitīgi ir smēķēšana. Noslēgumā gribētu teikt, ka nesos uz visu, kas tika teiks, šis iepakošanas eh, stratēģijas, protams, ir daudz vienkārši pa kreisi. Jūs redzat paciņu tādu, kādam vajadzētu izskatīties eh, šim produktam, jo tas tiešām nogalina ļoti daudz bērnus. Un pa labi jūs redzat gluži otrādi pašreizējo standartu eh, Eiropas Savienībā, kas joprojām kalpo kā motivācija smēķēšanai. Un tāpēc es domāju, ka ir tikai loģiski un tikai saprātīgi pamatoties uz zinātniskiem pierādījumiem, ieviest šo vienkāršo iepakojumu. Paldies! Nākamā Kingas kundze. Viņa eh, pārstāv organizāciju tabaks kontrola. Paldies, liels paldies, ka es varu šodien runāt par to, kā tabaks ražotāji vēlas iejaukties tabaks uh, kon produktu kontrolēšanas pasākumos. Mēs esam uh, izpētes organizācija, mums ir liels budžets, un mēs arī pētām to, kā ir iespējams izvairīties no slimībām, kas saistīts ar tabaks izstrādājumu lietošanu. Jāsaka, ka mēs nevaram ignorēt statistikas datus, un Viss, ko, visi mūsu izteikumi ir eh, pa, papildināti ar zinātniskiem atzinumiem. Tātad mēs zinām, par ko mēs runājam. Es gribēju runāt par to, kādēļ mums ir jāvēršas pret tabaks ražotājiem, eh, ko tā darīja, lai aizkavētu sākotnējās direktīvas pieņemšanu un kas tad īsti ir teikts 5. Eh, panta 3. punktā un ko ir jādara mums, lai varētu eh, izpildīt savas saistības. Tātad kādēļ mums ir jāoponē tabaks ražotājiem? Mēs dzirdējām cik daudz cilvēku dzīvības eh, tabaks izstrādājuma lietošana prasa katru gadu Eiropas Savienībā. Un jāsaka, tabaks ražotāji ir mēģinājuši jau bieži vien spraust sprunguļus eh, likumdevēja riteņos. Ir ārkārtīgi daudz dažādu pierādījumu un pētījumu, kas <clears throat> nosaka, ka eh, ražotāji ir mēģinājuši sagrozīt zinātniskos datus, ir maksāts zinātniekiem, lai viņi piedāvā nepamatots datus un Jāsaka, ka īsti e, vienmēr nav skaidrs, ko tad viņi īsti e, pārstāv. Gadu desmitos viņu saražotie produkti ir radījuši milzīgi kaitējumu sabiedrības veselībai. Viņi par katru cenu mēģina savus produktus pasniegt tā, lai tie liktos pievilcīgi jauniešiem un bērniem. Ir simtiem un simtiem dažādu atsauču, ko mēs jums varam piedāvāt, lai varētu uh, labāk argumentēt savus pierādījums. Ir bijuši pierādījumi, ka cigarešu lietošana, kas mēģiešana ilgtermiņā nogalina vienu no diviem lietojumiem. Un izpētis dati pierāda, ka ražotāji mēģina bloķēt un novēlot pasākums, kas vērst pret cigarešu izmantošanu, un viņi tāpat mēģina aizkavēt likumdošanas pieņemšanu. Ļoti daudzi jaunieši agrīnā vecumā sāk smēķēt, Un 11 līdz 14 gadus veci bērni katru gadu Eiropa, apvienotā kralusē sāk smēķēt. Šis skaitlis ir neiedomājams. Un padomājiet, cik liels tas ir visā Eiropas Savienībā. Tādēļ nevajadzētu mēģināt mazināt šīs problēmas nopietnību. Daudzi jau būs dzirdējuši, ka ņemot vērā uh, ASV dažādas tiesvedības procedūras, ir miljoniem lapušu dažādu dokumentu, kas ir pieejami internetā, un zinātnieki arī ar tiem iepazīstas. Ir ārkārtīgi garš ziņojums par smēķēšanas kaitīgumu, kas ir pieejams mūsu tīmekļa vietnē, un tas ir publicēts arī dažādos zinātniskos žurnālos. Un ko tad saka ražotāji? Viņi saka, ka Eh, likumdošana pārkāpja dažādas tirzniecības nolīgumus, mēģina uzbūvēt atpakaļ tirzniecības barjeras un nav pietiekami visaptvaroša. Un tāpat viņi saka, ka šī direktīva nav pietiekami argumentēta un eh, ja tā stāsies spēkā, tad būs eh, arī dažādi tiesvedības pasākumi, kas ļoti daudziem interesantiem izmaksās augstu summu. Tātad 5. panta, 3. punkts tabaks kontrolas uh, pamat konvencijā. Tur tiek runāts par to, ka uh, cilvēki ir jāpasargā no tabakas uh, radītā kaitējuma veselībai. Ļoti daudzas valstis jau ir ratificējušas šo konvenciju, un mums ir jāsaka, ka tabaks ražotāji nav tādi vienkārši, tā, tā nav vienkārši viena tautsainiecības joma. Ir jābūt īpašām metodēm un īpašiem argumentiem, tad, kad mēs ar viņiem strādājam iestājamies dialogā. Mūsu galvenais postulāts ir sabiedrības veselība, un, protams, ražotāji ir mēģinājuši izmantot dažādas taktiskus trikus, lai uh, iejauktos tabaks kontrolas pasākumos. Tādēļ valdībai ir jāizveido pasākumi, lai iegrožotu industriju, lai viņi nevarētu iejaukties visos likumdošanas procesos vadlīnijās uh, ir runāts par to, ka interesanti uh, var sazināties ar tabaks ražotājiem tikai tad, lai uzlabotu pieņemto pasākumu efektivitāti. Uh, Un, ja ir nepieciešama sadarbība ar tabaks ražotājiem, tad tā jānorisinās pēc iespējas eh, caurskatāmākā veidā, publiski un visiem dokumentiem ir jābūt pieejamiem. Protams, ir jāņem vērā arī ētikas kodeks, ir jānosaka standarti, kā um, ehm, interesantiem un um, ehm, likuma pieņēmējiem ir jāsazinās ar ražotājiem, ar ražotāju organizācijām. Protams, ir jāparunā arī par eh, starptautiskiem standartiem un paraugu praksi. Tie ir jādefinē daudz precīzāk. Ir pasākumi, kas jau ir spēkā, tos ieviesa parlaments un komisija, bet ar tiem vien nav gana, lai, varētu, lai, lai šie standarti būtu atbilstīgi tiem, kas noteikti 5. Pānta, konvencijas 5. panta 3. punktā. Ir jāizveido tāds ētikas kodeks, kas ņemtu vērā tabaks ražotāju pārstāvju īpatnības. Uh, mums nevajadzētu sadarboties ar juridiskajām firmām, ar um, sabiedrisko attiecību firmām. Nē, mums ir uh, jābūt dialoga partneriem, uh, galvenokārt ar ražotājiem, un mēs nedrīkstam ļaut, lai mūs apmuļķotu uh, interešu pārstāvi, kam par to ir samaksāta liela nauda. Protams, ir jābūt pieejamai arī informācijai par visiem interešu pārstāvjiem, tai ir jābūt obligātai prasībai, un ja ir bijušas, eh, teiksim, ja ir bijusi saziņa, ja ir bijis dialogs starp politiķiem un interešu pārstāvjiem, tad šai informācijai vienmēr ir jābūt pieejamai. Eiropas parlamenta deputātiem ir jāparūpējas, lai konvencijas piektā panta noteikumi tiktu ņemti vērā arī dalību valstīs, lai tos ievērot, piemēram, apvienotās karalists veselības ministrija un ir jābūt pieejamiem arī visu sēžu protokoliem, lai garantētu pietiekam augstu caurskatāmības līmeni. Mēs uzskatām, ka uh, lobby pārstāvjiem uh, savas prasības ir jāpauž rakstiskā veidā, viņiem ir jāņem vērā tabaks kontrols konvencija noteiktais, lai uh, tirgus un ražotāji būtu pakļauti stingram regulējumam. Ja Eiropas institūcijas vēlas pieņemt skaidrs vadlīnijas, kas ir saskaņā ar konvencijā noteikto, tad īstenībā Eiropas Savienība varēs uh, godīga sirdsapziņa, tīra sirdsapziņa teikt, ka tā eh, cilvēku intereses veselības aizsardzību eh, nosaka augstāk par ekonomiskajām interesēm. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Tagad būs debates ar kolēģiem. Pirmā izteiksies par Vānos kundzu, lūdzu. Paparunova. Par Vānos kundzu. I will speak in Bulgarian. Paldies, priekšsēdētāji, runāšu bulgāru valodā. Lūdzu, uzlieciet austiņas.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 Repeat from the beginning. Okay, I'll start. Bitte noch okay, einmal von vorne. Okay. Wir halten die Zeit. I'll start from, from the beginning. Vai ir dzirdams tulkojums no bulgāru valodas? Gribēju pateikties ekspertiem par uh, to, ka viņi izklāstīja problemātiku. Eh, tiek piedāvāts eh, pasākumu komplekss, bet šķiet, ka ar to vien nebūs gana. Nu, varbūt, ka nozars pārstāvjiem ir kaut kādi labāki priekšlikumi. Ir dažādi pierādījumi, ka tabakas uh, eh, izstrādājuma nodarītais kaitējums ir uh, ļoti nopietns, un tas nāk uh, par ļaunu gan Eiropas pilsoņiem, gan citiem. Es jums gribu pastāstīt, kas notika ar šo mačo, kas filmējās Malbaro reklāmās. Viņš arī daudz smēķēja, un pēc 20 gadiem viņš nomira. Un, uh, tika konstatēts, ka viņš nomira no smēķēšanas uh, radītā kaitējuma, un pēc tam viņa ģimene tiesājās ar tabaks ražotājiem, ar Filipu Moris. Nu jā, uh, varbūt uh, tagad tas uh, daudziem nāk par labu, jo cilvēki vienkārši varētu krīzes laikā vairāk smēķēt, un tad. Uh, um, tas patiktu eh, ražotājiem. Protams, eh, arī uh, tabaks ražotāji ir atbildīgi par savu izstrādājumu radītajām sekām un ir iespējams, piemēram, uh, varētu konstatēt, ka pieaugs arī viltojumu skaits un ražotāji uh, um, mēģinās mīkstināt šīs izmaksas. Tālāk, runājot par norādēm uz cigarešu paciņām. Es domāju, ka uh, šiem brīdinājumiem jāparādās nevien tikai uz paciņas, bet arī uz katras cigaretes atsevišķi. Ir Un uh, tad pašiem ražotājiem ir jāapmaksā reklāma un uh, interešu pārstāvju aktivitātes. Ja cilvēki šajā uh, nozarē ir zaudējuši savu darbu, tad viņiem ir jāpiedāvā uh, pārkvalificēšanās pasākumi, nu, un uh, tos ir jāapmaksā nozarei, uh, ekonomikai. Tālāk, uh, tabakas uh, izstrādājumu ražošanas izmaksas. Ir jāsedz pašai nozarei, Ja ražotāji pēc tam izdomās ražot citus produktus. Paldies tagad Pēters Līze, paldies visiem, kas izteicās, visiem ekspertiem. Gribēju teikt, ka visā visumā atbalst šo priekšlikumu, bet eh, lūkšu ievērot godīgu procedūru. Tātad tika šeit mēs dzirdējām aplausus, tad eh, kāds teica, ka nevajadzētu aplaudāt, nu varbūt vajadzētu ievērot vienot procedūru. Man ir daži jautājumi ekspertiem, runājot par pasīvo smēķēšanu. Nozare ir apšaubījusi uh, pasīvās smēķēšanas radīto risku, un uh, te kāds pat apšaubīja to, vai patiešām tik daudz cilvēku iet bojā no. Uh, Eh, pasīvās smēķēšanas. Pirms es eh, sāku strādāt par deputātu, es strādāju kā ārsts un es arī pats eh, piedalījos pētījumu veikšanā par pēkšņo zīdaiņu nāves sindromu. Un tur bija arī novērot pietiekam liela saistība starp smēķēšanu un šo fenomenu. Ir pietiekam daudz datu un es domāju, ka mums vajadzētu vairāk uzmanības pievērst tieši pasīvajai smēķēšanai. 90% no brīdinājumiem attiecas tieši uz smēķētāju veselību, bet jāsaka, ka arī bērni un daudzi citi cilvēki E, dūmus ielpo pasīvā veidā, paši nesmēķējot, nu pievērsīsim uzmanību arī šīm sabiedrības grupām. Es gribētu patiešām mudināt jūs vairāk strādāt šajā virzienā tālāk par e-cigaretēm. Gribēju atkal skaidru un gaišu pateikt, iepriekšējais runātājs arī to pieminēja. Neviens neapgalvo, ka e-cigaretes uzlabotu cilvēku veselību, bet pietiekam daudz cilvēki man ir rakstījuši vēstules un viņi teikuši, ka e-cigarete viņiem ir um, atļāvusi e, Eh, atteikties no parastajām cigaretēm, jo e-cigaretes nenodara tikpat lielu kaitējumu ne smēķētājiem, ne arī pasīvajiem smēķētājiem. Runājot par heroīnu lietošanu, tika runāts par kaitējumu samazināšanu, heroīnu piedāvāja izdalīt narkomāniem par velti, piedāvāja izdalīt um, uh, šķirtes un tā tālāk. Kāpēc tad uh, cigarešu gadījumā mēs mēģinām darīt kaut ko citu? Zomers kundze. Jā. Protams, uh, vēl var uzdot daudz un dažādas jautājumas. Uh, pirmā runātāja Pöčka Langens kundze. Jūs runājāt par eh, šo tabaku, par eh, tabaku kā indi, poison tobacco, un par to, ka šai indai tiek pievienotas vēl citas indīgas vielas. Un Tad gribēju pavaicāt, kādēļ šādi ražojumi joprojām tiek piedāvāti, un mūsu viesim no tabaks vēlies pavaicāt, kādēļ tad šie izstrādājumi nav aizliegti. Nu, tādām vajadzētu būt normālajām sekām tabakai vispār nevajadzētu, tabaks izstrādājumi nevajadzētu atrasties tirgū, jo tie ir tik indīgi, bet tie joprojām tiek piedāvāti pārdošanā un pat tajās valstīs, kur ir ļoti uh, strikta likumdošana, kur ir strikta likumdošana un ļoti lieli brīdinājumi uz cigarešu paciņām, joprojām izstrādājumi ir nopērkami. Nu, ko jūs varētu man par to pastāstīt? Noteikti arī vajadzētu palauzīt galvas par šo problemātiku. Man ir jautājums. Šķiet, tas bija otrais eksperts, kas uzstājās. Viņš teica, ka uh, paciņas izskats ietekmē patērētāju uzvedību un ir pietiekami daudz pētījumu šajā kontekstā. Nu, varbūt jūs varētu mums skaidrāk pateikt, konkrētāk pateikt, kādi ir bijuši šo pētījumu. Jūs mums stāstījāt, ir tādi pētījumi bijuši un tādi pētījumi, bet, nu, jūs jau varat te runāt par neskādiem pētījumiem, bet es gribu dzirdēt konkrēts nosaukums un kur es varu ar šo pētījumu rezultātiem iepazīties, jo savādāk mēs te nevaram neko lēmt lemt. Jā, un šī aplaudēšana un murmināšana aizmugurē man arī krīt uz nerviem. Jā, un šādi aplaus nav pieļaujami, saka uh, priekšsēdētājs. Zomers kundze saka, es atbalstu atklātību, atbalstu demokrātiju, nu, bet tas man nav paprātam. Zomers kundze saka, priekšsēdētājs, es teicu, ka tas nav pieļaujams, tas nav atļauts un gribēju to vēlreiz atkārtot, jā? Ja? Nu, tas ir eh, saskaņā ar procedūru. Un tagad. Kumacākus kungs lūdzu tagad. Pusotra minūte. Ilgāk nē. Savādāk mēs nepaspēsim laikā. Jā. Celunasik. Paldies, priekšsēdētāji. Man divi komentāri. Es uh, gribu atsaukties uz ziņojumu, par ko mēs šeit diskutējam. Uh, ziņojuma pamatā ir doma eh, par to, ka ir jāuzlabo e, iekšējā tirgus darbība un jāaizsargā patērētāji interesi, vai jūs, prāt, šie pasākumi uzlabo iekšējā tirgus darbu vai e, rada sarežģījumus? Un uh, jāsaka, ka ne visas normas šajā priekšlikumā sasaucas ar šo strateģisko mērķu uzlabot uh, tirgus darbību. Šeit ir tāds uh, dažādu pasākumu sajaukums. No vienas puses aizsargāt patarētāju veselību un interesi, no otras puses uzlabot tirgus darbību. Parlamenta nostāja jābūt pragmātiskai, nevis fanātiskai šai gadījumā. Otrām kārtām dažās normās nav uh, atrunāt tāds jautājums kā aromatizētās cigaretes, tad citi tabaks izstrādājumi, kas nav cigaretes, piemēram, cigāri un tā tālāk, un šie izņēmumi ir pamatoti ar to, ka šāds izmantojums ka eh, skar noteikts patērētāju grupas, bet ne jauniešus. Tāds ir šis pamatojums. Es gribētu tagad uh, uh, jautāt kolēģiem, vai esat redzējuši, ka jaunieši smēķē tievās cigaretes jūsu valstīs un vispār vai šis pētījums ir tik ticams? Paldies, priekšsēdētāji kungs. Uh, Girlings kundze saka, jā, mēs visi vēlētos, lai smēķēšana samazinātos, tā ir kaitīga veselībai. No savas pieredzes var teikt, ka nav viegli to atmest, bet, uh, mm, bet uh, pēc tam ir daudz labāk. Un es atbalstītu šos mērķus, bet man ir tādi mm, intuitīvi jautājumi Es negribētu, lai mūsu veiktie pasākumi novest pie nevēlētām, nevēlamām sekām. Es vēlētos, lai mēs rīkoties pareizi. Es uh, gribētu uzdot jautājumu par e-cigaretēm un par Kanādas pieredzi. Vai šīs cigaretes palīdz tiešām atmest smēķēšanu vai nē, vai ir kādi pierādījumi tam vai nē. Man nav pašai šai jautājumā skaidra viedokļa. Un nākošais jautājums ir par iepakojumu un par uh, viltojumiem, produktu viltojumiem. Es atbalstu to, ka tiešām nevajag reklāmas izvietot uz iepakojumiem, lai tās būtu nepie, lai tie būtu nepievilcīgi. Uh, bet uh, varbūt tomēr ir jāparāds pasākumi uz šiem iepakojumiem, kaut kāds marķējums, lai novērstu cigarešu viltojums, jo to ietekme uz veselību ir trīsreiz uh, negatīvāka nekā legālajām cigaretēm. Lūdzu, viens īs jautājums, savādāk mēs nevarēsim uzklausīt ekspertu atbildes. Kris Dēvis, Sofija Okunī un Karls Hainz. Visam īst vēstures mācību, kad komisija ieviesa likumdošanas aktu pirms desmit gadiem, tā nebija ierosinājumi par uh, attēliem un veselības brīdinājumiem, tas bija komisijas, uh, tas bija parlamenta ierosinājums, mana iniciatīva un pēc tam uh, tika ierakstīts, ka dalību valstis var uh, ieviest uh, veselības brīdinājumus uz cigarešu paciņām un tad uh, samierināšanās procedūras pēdējā posmā trijos no rīta komisija vēl iebilda pret to, bet mēs teicām, dalību valstis var var uh, izvietot šādus brīdinājumus, un tad tika panākts, uh, panākta vienošanās, tika izsludināta preses konference, un toreizējais komisārs uh, apsveica šo, uh, šo risinājumu. Bet tagad jautājums par uh, par uh, pierādījumiem. Es biju iniciators šiem veselības brīdinājumiem savulaikā un uh, domāju, ka varētu būt ietekme, ka varētu atturēt jauniešus no smēķēšanas, bet tagad uh, cigarēšu industrijas pārstāvi apgalvo, ka nav nekādu pierādījumu, ka šiem brīdinājumiem būtu kāda ietekme, bet no, no otras puses ekspertam saka, ka esot šādu pierādījumu, vai kāds var uh, kaut ko skaidrāk paskaidrot mums. Paldies, Kris, un tagad vārds Okonikundzei. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies par šo ļoti interesanto uzklausīšanu. Uh, Es vēlētos teikt, ka, manuprāt, ļoti svarīgi būtu, lai Eiropas Savienība šādā likumdošanas aktā izrādītu drosmi, jo mēs visi zinām, un uh, daudzi to šo pēcpusdienu arī ir apliecinājuši, ka 650 tūkstoši nāves gadījumu Eiropā Eiropā, 5 miljoni mirušo pasaulē katru gadu un 50 tūkstoši nesmēķētāji, kuri mirst no pasīvās smēķēšanas izraisītām sekām. Šie skaitļi prasa tiešām, lai mēs tos ņemtu vērā un rīkotos. Manuprāt, Eiropas Savienība varētu pieņemt drosmīgu tiesību aktu un arī tādējādi varētu uzlabot savu tēlu un es gribu, lai mēs strādājam pie šā aspekta. Mēs vēlamies, mums jādomā par bērniem, kurus tagad dažādi aspekti rosina smēķēt. Man ir četri bērni, divi no tiem smēķē, un kad tagad Eiropas uh, kad es eju uz uh, skolu pakaļ bērniem, tad es redzu, ka bērnus rosina smēķēt, viņi tiek pamudināti. Uh, Un, manuprāt, šie brīdinājumi uz cigarešu paciņām nav pietiekami efektīvi. Mums ir jātur bērni no smēķēšanas, un tādēļ ir ievērojami jāpalielina šo brīdinājumu izmērs uz cigarešu paciņām, un tāpat ir jās, jāsniedz vairāk informāciju un jādomā arī par uh, Uh, plāksteriem, kas palīdz pārtraukt smēķēšanu. Man kā lielais smēķētāji tie savulaik ir palīdzējuši. Paldies! Florets kungs, protams, ir jābūt uh, uh, informācijai. Gribēju uh, lūgt paskaidrojums no uh, tabaks ražotāju pārstāvi. Jūs runājāt par uh, viltojumiem, par uh, kontrabandu un tā tālāk un tā tālāk. Uh, Es esmu iepazinies ar ļoti nopietniem pētījumiem. Uh, Un uh, eh, 50% no viltotajām cigaretēm nāk no uh, legālajiem ražošanas kanāliem, piemēram, no Sanktpētersburgas, un tad pēkšņi legālu produktu pārvērš nelegālos. Nu, man patiešām būtu interesanti kaut ko dzirdēt, ja, piemēram, šie viltojumi nelikumīgās cigaretes tiek ražots kaut kur jūsu pašu fabrikās, nu tad visiem veselības ministriem tas ir eh, sitiens sejā. Paldies! Tagad Karls Šlīters īsti papildu jautājumu uzdos. Paldies! Paldies! Gribu uzdot jautājumu Deividam Hamondam. Jūs teicāt, ka esat konsultējis dažādas valdības un tābaks ražošana saka, ka, piemēram, šīs vienkāršās paciņas būtu tāds kā tirzniecības uh, noteikuma pārkāpums. Nu, ko jūs varat mums uh, piedāvāt, lai varētu cīnīties pret šādām problēmām? Paldies. Paldies Karlam Šlīteram. Tagad došu vārdu Rerinkungam, kas pārstāv uh, ražotāju asociāciju, došu viņam vārdu uzreiz, jo viņam uzdev konkrēti jautājumu. Tad došu vārdu pārējiem. That, Chairman, Jā, priekšsēdētāji, tātad Florence kunga jautājums varu atbildēt pavisam īsi. Jā, uh, kontrabanda mums nodara kaitējumu mūsu uh, dalību organizācijām ir vienošanās ar Eiropas komisiju saskaņā ar kuru, ja mūsu izstrādājums, kas sākotnēji ir tirgots Krievijā, piemēram, tiek konfiscēts Eiropas Savienībā, tad mēs maksājam soda naudas. Mēs maksājam pieckāršu akcīzes nodokli kā soda naudu. Līdz ar to mums ir ļoti skaidrs pamudinājums vēl līdztekus komerciāliem pamudinājumiem novērst šādas parādības. Uh, komerciālā ziņā uh, jāsaka, ka uh, peļņa no jebkura tabaks izstrādājuma, kas tiek pārdots kontrabandas veidā, nenonāk mūsu kabatā. Tagad nākošais, nākošā runātāja. Kingas kundze, jā. E, daži punkti, es ļoti ātri gribu tos komentēt. Um, Līzes kungs runāja par pasīvo smēķēšanu, un, protams, šī joma ir tā, uh, kur uh, nozars pārstāv centās izkropļot pētījumu rezultātus un novērst aktīvu darbību. Daudzās valstīs tomēr ir pieņemti likumi, kas aizliedz smēķēšanu publiskās vietās un uh, pasargā bērnus, bet mums ir jādomā par to, kā bērnus vēl labāk aizsargāt. Un šobrīd patiesībā ir diskusijas arī ne tikai par to, uh, ko paša tabaks produktu lietošana uh, rāda kādas sekas. Tālāk par elektroniskajām cigaretēm tiešām ir cilvēki, kuri apgalvo, ka tās palīdz pārtraukt smēķēšanu, bet mēs vēlētos, lai šīs, uh, šie produkti tiktu regulēti kā medicīnas produkti. Uh, apvienotā karalistē mēs e, izpēt, e, pētām jautājumu, kā kaitējumu samazināšana. Ir divas konsultācijas uzsākt par šo jautājumu, gaidām tagad rezultātus. Un e, cilvēki varbūt vēlētos šādas elektroniskās cigaretes izmantot, bet tās nedrīkstētu nonākt jauniešu rokās. Un uh, uh, pasaules tirzniecības Pasaules veselības organizācija un um, tabaks kontrols pamata konvencija. Uh, tās pārstāv uzskat, ka ir jāveic vēl papildu pētījumi. Tālāk mums ir um, dati par to, ka šīs uh, slaidās tievās cigaretes ir tiešām pievilcīgas jauniešiem. Uh, un sevišķi meitenēm, jo šīs paciņas izskatās drīzāk pēc lūpkrāsas paciņām, nevis pēc uh, cigarešu paciņām, un tiešām mērķa auditorija ir jaunas meitenes, un šis iepakojuma veids ir tiešām efektīvs, un mēs uzskatām, ka tas būtu jāizliec vispār. Tālāk kāds um, šeit pieminēja, ka uh, viltotās cigaretes esot kaitīgāks nekā īstās cigaretes īstajās cigaretēs ir 70 vielas, kas izraisa, var izraisīt vēzi, un katrs otrais smēķētājs uh, mirst no cigarēšu lietošanas, un jāsaka, ka šīs uh, viltotās cigaretes, manuprāt, nebūs skaitīgākas par īstajām cigaretēm. Tagad vārds kolēģim Hamondam. Centīšos atbildēt uz dažiem jautājumiem par par veselības brīdinājumiem. Viens no izaicinājumiem uh, regulātoriem ir tas, ka ir uh, ļoti daudzas slimības, kas ir saistīts ar smēķēšanu un uh, par kurām varētu informēt uz cigarešu paciņām. Jautājums ir šī izvēle. Tālāk par tievajām cigaretēm. Es uh, saku, ka jāņem, uzskat, ka jāņem vērā tas, ka šo cigarešu apjoms arvien pieaug. E, Kanādā regulējuma sistēma attiecībā uz elektroniskām cigaretēm ir dīvaina. Um, e, nikotīnu saturošās cigaretes ir aizliegtas, bet ir citas elektroniskās cigaretes, kas kļūst arvien populārākas, kurās it kā nav nikotīna, bet jāsaka, šis process un vispētījumi vēl ir sākotnējā stadijā. Tālāk par viltošanu un kontrabandu. Mana pieredze ir tāda, ka tabaks industrija izmanto to pašu argumentu kā attiecībā uz veselības brīdinājumiem un attēliem, kā šie uh, brīdinājumi palielina cigarešu kontrabandu. Nēsu nekādus pierādījumus tam konstatējis, jau pēdējos desmit gadus mēs pētām šos jautājumus, un es labprāt gribētu saņemt šādus uh, pierādījumus, ja tāda eksistē. Nākošais jautājums, vai ir kāds iepakojuma pētījumu saraksts pieejams, jā, man tāds ir, un esmu gatavs visiem zālē esošajiem to arī izplatīta. Es uzskatu, ka visiem pierādījumiem ir jābūt publiski pieejamiem, ticamiem un uh, tie ir jāpārbauda zinātniekiem. Tāpat man uzdeva jautājumu, un šeit bija uh, viedokļu atšķirība par uh, brīdinājumu efektivitātes ar mani un uh, kolēģi, tad šīs viedokļu atšķirības pamatā ir tas, ka es atsaucos uz neatkarīgu zinātnieku pētījumiem, kas publicēti uh, medicīnas žurnālos. Uh, visu, visi pētījumi, ko, uz ko atsauc tabaks industrija, ir apmaksāti no šīs industrijas puses un tie nav publiski pieejami. Paldies tagad, Jolsens kungs. Tātad es runāšu par uh, tabaks produktu viltojumiem. Šeit izskanēja bažas. Šajā priekšlikumā, kas ir mūsu priekšā, ir redzami drošības marķējumi, kas ir viegli viltojami. Es gribētu aicināt izmantot neredzamu marķējumu, līdz ar to būtu vieglāk, grūtāk viltojami un šīs drošības uh, pasākumi varētu līdz ar to arī mazināt uh, kontrabandas apjomu un viltojumu apjomu. Tālāk par uh, veselības brīdinājumu efektivitāti. Gribēju piebilst, uh, atsaucoties uz Beļģijas piemēru, tā bija pirmā valsts, kas ieviesa šādus attēlus 2007. gadā un mums ir dati par pētījumu, kurā iesaistīti 10 tūkstoši cilvēku, kas liecina par to, ka 97. gadā 30% smēķēja, 2001. gadā 29%, 2004. gadā 28%. 8% un 2007. gadā, kad tika ieviesti šie attēli un brīdinājumi, uh, tad uh, samazinājās smēķētāju skaits uh, līdz 25%, jeb par 3%. Tātad uh, Bēļģijas dati apliecina šādu brīdinājumu efektivitāte. Un tālāk par uh, GTI iesaistīšanos uh, cīņā pret uh, kontrabandu ko ir pieejams um, dokuments no 2001. gada, kurā ir teikts, ka GTI vadība nav izpildījusi saistības at, attiecībā uz nulles toleranci pret uh, kontrabandu un, e, un ir vairāk kārt pārkāpusi vienošanos, kas noslēgta ar Eiropas komisiju 2007. gadā. Un uh, Martina Poškilānge. Man uzdev uh, jautājums divi vācu deputāti, tādēļ es atbildēšu arī vācu valodā. Tātad Līzes kungs un Zomers kundze. Uh, Līzes kungs runāja par pasīvo smēķēšanu. Es jums varu pilnīgi droši pateikt, ir ārkārtīgi daudz datu gan startautiskā līmenī, gan nacionālā līmenī, kas ļoti labi pierāda to, kādu kaitējumu rada pasīvā smēķēšana. Es labprāt jūs ar šiem datiem iepazīstināšu. Otrs jautājums. Tika runāts par e-cigareti. Šķiet, abi kolēģi to pieminēja. Es gribēju piete, pateikt, ka Vācijas ārstu žurnālā ir uh, raksts par uh, cigaretēm, kur tās ir apzīmētas kā miglains produkts divējādā ziņā, jo uh, tās, uh, piemēram, tad, kad jūs smēķējat, jūs uh, izpūšat dūmus un dūmi ir atdāta kā migliņa, un otrkārt uh, miglains produkts tādēļ, ka uh, patērētiem nav īsti skaidrības, kas tad tas īsti ir ir daudz dažādu standartu, normu, simtiem. dažādu uh, cigarešu, uh, tādas, uh, kurās ir ļoti daudz nikotīna, un, piemēram, ja būtu šis brīvais patērētāju tirgus, uh, kur katrs varēs uh, samaisīt šīs nikotīna pudelītes, piemēram, kaut kur virtuvē ražos tur dažādas izstrādājumus, un tad, tad vēl kaut kas tur tiek pievienots. Tātad nikotīnu ir iespējams nogalināt. Un visas šīs pielietošanas uh, formas, uh, ko izmanto, piemēram, e-cigarešu ražotāji, uh, tas viss ir ārkārtīgi bīstami, ja mēs runājam par ietekmu uz veselību. E, sākumā cilvēkiem rodas alerģija, dažādas elpošanas ceļu saslimšanas, bet ir iespējams, iespējama arī saindēšanās ar nikotīnu. Ja, piemēram, cilvēki pārāk daudz smēķē šo e-cigareti, viņi vairs nesaprot, cik daudz dūmu viņi tur ir ievilkuši, un tad vienā brīdī ķermenis vienkārši ir pārslogots, un cilvēks var sabrukt. Viņam var rasties nikotē, saindēšanās ar nikotīnu. Liels paldies! Jūs savādāk mums te būs jāturpina darbs bez tulkojuma, saka priekšsēdētājs. Doma, eh, sākumā vēlies vārdu dot Lindai, tagad vēlies dot vārdu Lindai Makevenai, lai viņa rezumētu. Paldies! Lielas paldies priekšādātāji. Neteikšu īpaši daudz, jo es domāju, ka bijis ļoti piepildīta, tāda pārsātināta pēcpusdiena, ļoti daudz dzirdējām. Visus izskamis. Lielas paldies visiem runātājiem, vieslektoriem, kas bija šeit ieradušies, ņēma vērā viss, kas jums bija sakāms. Jautājumi, protams, ir tik daudz, ko mēs varētu tālāk vēl uzdot no visa, pamatoties uz visu, ko jūs teicāt. Un, protams, ka to visu turpmākajās nedēļās deputāti izvērtēs. Ne, es jau kolēģiem arī atgādināju par lūk šo pamatkonvenciju. Es kā referenti tikšos arī ar nozars pārstāvjiem, bet nu, konkrētās dažās tikšanās reizēs un visas datus jums arī attiecīgi tūlīt pat iesniegšu un ceru šīs satikšanās noliks parlamentā un pavisam pārskatām atklātā veidā un nekāda cita veida saziņas ar viņiem nebūs. Notiks viss atbilstīgi konvencijas prasībām. Otrām kārtām ļoti uzmanīgi klausījos visā, ko teica kolēģi. Uh, Es domāju, ka kolēģi ļoti atbildīgi ir izturējušies pret šo jautājumu un uzdevuši arī jautājumus, kas to ļoti labi parāda. Un es tiešām ceru, ka visi kolēģi šai parlamentā mūs atbalstīs un mēs varēsim uz priekšu pavirzīt šo jautājumu, kas aizsargā sabiedrības veselību un natur jauniešus no smēķēšanas. Es tiešām ar nepacietību gaidu iespēju jums visiem sastrādāties un ceru, ka mums būs ļoti, ļoti produktīvs turpmākais laiks. Uh, Eh, mums tiešām ir eh, vēl laika iziet cauri atbilstīgai kārtīgai parlamentārai procedūrai, lai šo ziņojumu atbilstīgi arī pieņemtu. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Lielas paldies visiem, visiem, kas piedalījās diskusijās. Paldies ekspertiem, kas piedāvāja mums iespēju lūk uzzināt tik daudz ko no jauna un varēja atbildēt arī uz mūsu jautājumiem. Tas tiešām bija ļoti palīdzīgi, ļoti liederīgi. Nu, un tagad, protams, mums ir nākamais uzdevums priekšā, mums ir jāizstrādā šīs tiesību akti šeit parlamentā, protams, arī padomē būs savs lēmums sakāms. Dzirdējām jau gan kāds bija ministra izteikums deklarācija, un viņš teica, ka viņš darīs visu, kas iespējams, lai vismaz līdz vēlēšanām Eiropas parlamentā šis dokuments tiktu pieņemts. Nu, es domāju, ka tas ir svarīgi mūsu Eiropas Savienības veselības politikai un Mums jābūt šeit ļoti striktiem noteikumiem, tā lai mēs aizsargātu pēc iespējas vairāk cilvēkus un lai cilvēki nesāktu smēķēt. Tas ir mūsu darbs, tas ir mūsu uzdevums. Un es domāju, ka mums ir ļoti laba referenta izvēlēta, viņi visus uzklausa. Un domāju, ka viņi palīdzēs šo no, no virz, dokumentu virzīt arī uz priekšu. Paldies visiem un visiem labu ceļu māju un labu pēcpusdienu vēl. Rītdien tiksimies šeit 9.30 godātie kolēģi. Un tad notiks balsošana.